Buongiorno. Buongiorno. Così, in occasione della prima riunione eh, realmente operativa della. Godate colleghi, Es jūs sveicu mūsu pirmajā sēdē, tā ir pirmā jaunā sasaukuma NVI komitejas sēde. Mēs eh, esam 15 minūtes iekavējuši ar sākumu, un tomēr tagad tad sāksim strādāt uzreiz un pamatīgi. Tātad darba kārtība. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Un eh, ja nevienam nebūtu iebilstams vai piebilstams kaut kas, tad eh, varam uzskatīt darba kārtību par pieņemtu. Darba kārtība ir pieņemtās patreizējā teksta redakcijā. Nākamais ir sanāksmes vadītāja paziņojumi. Pirmais par tulkojumu. Šodien mums ir pieejams tulkojums 23 oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Un e, vēlētos vēl jums pateikt e, sekojošo. Strādājot tādā daudz e, valodu režīmā, mums tomēr vienmēr vajadzētu arī pašiem izteikties dzimtajā valodā, jo tikai tā mēs eh, varēsim izprast Eiropas brīnišķo valodu daudzveidību un kultūru daudzveidību. Bet eh, šāds pilns valodu režīms eh, nevienmēr ir pieejams. Būs tādas situācijas, kurās mūsu sēdes notiks pat mazākās, fiziski mazākās telpās, kur pilns varo, valoda režīms kabiņu dēļ nebūs pieejams. Un tad valoda būs mazāka. Kolēģi, kā jūs ziniet, mums ir jāsamazina arī izdevumi, un tāpēc es vēlētos griezties pie jums ar lūgumu, ja jūs neierodaties sēdē dažādu apsvērumu, apsvērumu dēļ, tad lūdzu laicīgi to dariet zinām sekretariātam, lai mēs uh, nepieprasīt tulkojumu, ja tas nav vajadzīgs. Un tādējādi arī mēs varēsim gan ietaupīt naudu, gan resursus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, kolēģi, un mums visiem ir jāsamazina, jāmēģina samazināt izdevumi un arī tulku darba sloks, kurš jau tāpat ir pietiekami saspr, nos, noslogots. Nākamais paziņojums. Mūsu sēde tiek straumēta tīmeklī, Un eh, kā jau tas ir bijis pieņemts eh, jau iepriekšējā sasaukumā, tāda, tāda situācija būs arī turpmāk, proti traumējums mūsu sēdēs būs vienmēr. Vēl viens komentārs eh, vidas komiteja. I, mēģina samazināt arī drukāto dokumentu daudzumu, tātad samazināt patīra, papīra patēriņu parlamentā. Un uh, ja ir tādi deputāti, kuri var izmantot savas elektroniskās darba ierīces, tad tas būtu tikai un vienīgi apsveicams. Es vēlētos visus kolēģus pamudināt izmantot atteikšanos no papīra formas. Tādējādi, kolēģi, ja jūs vēlaties izmantot elektroniskos dokumentus, pasakiet to sekretariātam. Nākamais tā saucamā ievad ievad dokumentācijas pakotne, ko mēs daram šajā, šajā komitejā un ko varbūt ne. Šī ievada dokumentu pakotne ir pieejama visās valodās, un eh, es uzskatu, ka tas ir labi, ka mēs varam lasīt dokumentus savā dzimtajā valodā. Šajā ievada pakotnē mēs runājam par to, ko tad dara mūsu komiteja, vides, sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīguma jomā. Šim sasaukumam mēs esam paredzējuši izskatīt vairākus lielus failus, jo šajā astotajā Eiropas parlamenta sasaukumā jūs varat redzēt arī elektronisko šī dokumenta versiju. Un to jūs varat eh, jau šodien redzēt mūsu mājaslapā. Nākamais paziņojums būs jaukākas dabas, netik sausi dokumentārs. Kā vienmēr, kā jau ierasts pēcpusdienā, 15 minūtes pirms sāks mūsu pēcpusdienas sēde, proti 14.45. Mums ir paredzēts visiem kopā nofotografēties. Tātad visi mūsu komitejas deputāti ir laipni aicināti 15 minūtes pirms pēcpusdienas sēdes sākuma ierasties šeit uz kopīgu bildēšanos. Protams, eh, iztīriet zobus un saķemējiet matus, jo tas ir foto, kas pēc tam piecus gadus stāvēs mūsu mājaslapā. Mēs fotografēsimies sēdes eh, telpas ārpusē. Nākamā sēde ir paredzēta 3. septembrī, no 9 līdz 12.30 un pēcpusdienā no 3 līdz pusseptiņiem. 4. septembrī e, šo sēdi mēs esam svītrojuši no darba kārtības, jo mums nav izskatāmo jautājumu. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. sanāksmes vadītāja paziņojumu par koordinatoru ieteikumiem. 14. jūlijā Strasbūrā mēs eh, tikāmies uz koordinatoru sēdi. Jums ir pieejams eh, koordinatoru sēdes protokols. Un eh, šis protokols ir bijis pieejams, un tā kā politiskās grupas nav izteikušas nekādus komentārus, piebildes vai to, ka tās, kam nepietiek, nepiekrīt, tad pieņemam to par akceptētu. Jūs šo dokumentu, kā jau teica, teica varat izlasīt mūsu komitejas mājas lapā. Un nākamais darba kārtības punkts ir Eiropas Savienības 15. finanšu gada vispārīgais budžets, visas iedaļas. Koordinatori. kuri ir izskatījuši šīs budžeta sadalas, sadaļas, ir griezušies pie manis ar lūgumu sagatavot mūsu komitejas paziņojumu un vakar. Šis dokuments jums tika izsūtīts elektroniskā formā, bet, diemžēl, tikai angļu valodā, jo tulkojumi vēl nav pieejami. Tāpēc, eh, kolēģi, turpināsim pieturēties pie šī vispārējā budžeta paziņojumu, kas ir sagatavots mūsu komitejas vārdā. Šis ir atzinums, kur mēs iesūtīsim budžeta komitejai, kas ir atbildīgā komiteja. Šajā dokumentā, runājot par šo dokumentu, es iesākumā vēlētos eh, pieskarties eh, maksājuma apropriācijām un saistību apropriācijām. Tā kā saistība apropriācijas ir daudz eh, lielākas nekā maksājuma apropriācijas, tad tas ir, eh, pier, tas ir novedis pie tā, ka katru gadu netiek izmaksāta būtiska naudas summa. Tas, eh, ko mēs neizmantojam šajā gadā, bet kas ir jā, tie maksājumi, kur šogad tomēr ir jāveic, šī plājas nepārtraukt auga. Budžetā ir izveidots atsevišķs postenis, tieši šai situācijas sakārtošanai. Šobrīd visās komitejās tiek daudz runāts par dažādām programmām, kuras ir atbildīgajā jomā. Un eh, mēs tiešām varam pieredzēt risku, ka netiks samaksāts viss. Piemēram, septītajā punktā mēs mūsu atzinumā runājot par life programmām kuras eh, vēl nav pabeigts un par kurām nav pilnībā samaksāts eh, par iepriekšējiem gadiem. 23,3 miljoni vēl nav izmaksāti, un tas pats attiecās vairāku miljonu apmērā arī uz klimata izmaiņu apkarošanu. Runājot par klimata izmaiņām un cīņu pret to, tad eh, šim palielinājumam 15. gadā vajadzētu pietikt. Par vidi runājot, šobrīd šķiet ka mums nav pietiekami daudz maksājuma apropriāciju, lai sekta visus 15. gada nepieciešamos maksājumus. Ko tas nozīmē? 15. gadā konkrētajiem budžeta, konkrētajiem budžeta postaņiem mums naudas nepietiksit visam, tas jau šobrīd ir skaidrs. Tāpēc esam griezušies ar lūgumu pie komisijas un padomas lai tā nāktu klajā ar idejām, kādā veidā nodrošināt pietiekamu līdzekļu daudzumu budžetā. Iespējams, ka būs budžeta grozījumi, lai varētu tomēr samaksāt to, ko mēs esam apņēmušies. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šīs programmas norit ļoti veiksmīgi, bet šobrīd šķiet, ka 15. gadā visam naudas nepietiks. Mēs nedrīkstam pārtraukt veselu virkni svarīgu programmu izpildu tikai tāpēc, ka tam vairs nav atlicināts pietiekam daudz naudas. Citi jautājumi, par kuriem eh, runājam šajā atzinumā, ir sekojoši. Kolēģi, kā jūs ziniet, eh, ir programma, kas ir paredzēta lai piecu gadu laikā par pieciem procentiem samazinātu komisijas personālu skaitu. Tajā skaitā arī vides ģenerāla direktorātā. Pie tām eh, šis samazinājums, eh, štata samazinājums skars ne tikai komisijas tiešos darbiniekus, bet arī citus eh, atzarus. Šī prasība attiecās eh, ne tikai uz 15. Eh, gada budžetu, bet eh, šobrīd mēs runājam par privāto, fi, privātā finansējuma piesaistīšanu dažādu pakalpojumu sniegšanā. Kolēģi, tas nozīmē, ka būs jomas un būs projekti, kuru izpilde šobrīd ir likt uz spēles. Mēs esam ierosinājuši sekojošo. Tātad aģentūras darbinieku skaits tiks samazināts, tas jau ir pieņemts, lēmums ir pieņemts, bet eh, ja šās lēmums ir pieņemts, tad um, mums noteikti būs jāizvirza prioritātes un pilotu projektu izpildes um, secība. Vēl bez tam tiek samazinātas e, izglītošanās iespējas darbiniekiem, kā aģentūras, tā arī citiem. Un e, kā to finansēt 2015. gada budžeta ietvaros, e, tas nav pilnībā skaidrs. Tātad, kolēģis, ļoti koncentrētā veidā jums esmu atskaitījies par koordinatoru sēdi un vairāk tomēr par budžetu. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Francoāza Kazāna. No finanšu, finanšu vienības. Paldies priekšādātāji. Nu, varbūt pāris vārdos te runājam par jauno budžeta komiteju eh, attiecībā šeit uz vidas lietām. Mēs runājam apmēram par 500 miljoniem, respektīvi 480, ja runājam precīzāk par 2015. gadu, tas ir saistībās un maksājumos apmēram 400 miljonu 2015. gadam. Te runājam tas varbūt liekas eh, uz kopējā fona salīdzinoši maz, bet tas, to, tā tomēr tikai aizbarga redzamā daļa, jo, protams, vēl ir virkne dažādu citu instrumentu, kas arī tiek izmantot ciņā par vidas aizsardzību, citi pasākumi, reģionālie fondi, kopējā lauka aizsardzības politika, pētniecības politika un tā tālāk un tā joprojām. Un par kopējiem izdevumiem man detaļu tik sīku nav, bet te mēs runājam apmēram par to, ka apmēram 15% no Eiropas Savienības budžeta varētu tikt uzskatīta par tādu, kas izmantota vidas aizsardzībā. Un tagad mēs veidojam tādu sistēmu, ka šos izdevumus ļaus arī izsakot, kas ļaus tos visus uh, apkopot. Un tā ir tiks iekļauti dažādi izņēmumi, tos arī bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jomā. Šis vides budžets Eh, 80-85% apmērā iekļauts programmā LIFE Ir arī starptautiskas organizācijas, kas aktīvi darbojas vidas aizsardzības jomā, ir dažādi veidi ieguldījumi arī no aģentūras puses, tieši tā kā jūs priekšādātājs teica, ar dažādiem izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās darbībām. 2015. gadā ierosinājums komitejas budžetam tika sagatavots atbilstīgi tām līnijām, kas iekļautas daudzgadu finanšu plānā un tām pamatnostādnēm, kas tika apstiprināts izdevumu jomā attiecībā uz aģentūrām. Aģentūra atrodas Kopenhāgen Kopenhāgenā un e, tā aug un attīstās. Šeit ir zinām ierobežojumi noteikti, tas, protams, ir specifiski tieši šai aģentūrai. 2015. gadam mums pastāv zināmas bažas kas attiecas tieši uz maksājumu līmeni, tieši tā kā priekšādētājs norādīja. Ir tīpaši attiecībā uz to, ka mūsu vajadzības sākot no oktobra, ja viss būs tā, kā mēs šobrīd domājam, jau būs um, tādas, ka mēs saskarsimies ar, nepie, ar problēmām maksājumu veikšanā. Es ceru, ka jūs kā komiteja atbalstīsiet to, jūs redzat, ka eh, es domāju un baidos, ka tā būs daudzām komitejām. Par 2015. gadu runājot mūsu ieguldījums eh, ķimikāliju aģentūras darbā Helsinkos. Šeit arī ir jaunas funkcijas, biocīdu reģistrēšana. Un šobrīd aģentūra lūst ieņēmumus no nodevām, ko maksā pieteikumu iesniedzēji. 2013. un 2014. gadā bija gūti ieņēmumi tieši tādos apmēros, kā tika paredzēts 15. gadam. Mēs sakojam līdz jaunam nodavu līmenim, jauns e, tātad maksājuma līmenis noteikts, un mēs centīsimies rast risinājumus, ilgspējīgāks risinājums līdzekļu rašanai. Vēl viena lieta, kas svarīga atcerēties, ka 2015. gads ir otrais daudzgad finanšu plānu gads, bet tas faktiski būs pirmais gads, kad pavisam operatīvi darbosies divi jauni elementi. Pirmām kārtām eh, programmas LIFE eh, delegācija un šīs programmas pārvaldība tiks piešķirta izpildaģentūrai. Un otrs elements, kas ir nāk no jauna klāt tam visam, būs pirmo reizi finanšu instrumentu izmantošana, lai veiktu investīcijas. Un te būs tātad Eiropas investīcija bankas iesaistīšana eh, biodaudzvedības aizsardzības vārdā. Nu, lūk, tādi ir šie principiālie galvenie elementi, par ko gribēju jums pastāstīt šī budžeta kontekstā. Tālāk varbūt došu vārdu savam kolēģim Leklērka kungam, un viņš mums paradē, run, pastāstīs par Sanko ģenerāla direktorāta līdzekļiem. Mēs runā, mūsu ģenerāla direktorāta runājam par eh, sabiedrības veselības sasardzības programmām, cita starpā. Te runājam apmēram par 475 miljoniem eiro. Tātad eh, sabiedrības veselība, augi, eh, dzīvnieki, un aģentūras EFSA un EMA. Kas attiec uz saistībām, summas atbilst otrajam eh, daudzgad finanšu plāna gadam noteiktajām summām, kas attiecas uz sabiedrības veselību un dzīvnieku aizsardzību, un kas attiecas uz šim trim aģentūrām, summa, kas piešķirta saistībās, atbilst summai, kas tika paredzēta lēmumā un komisijas paziņojumā, ar ko tā nāca klajā 2013. gada jūlijā. Kas attiecas uz maksājumiem, nu tad situācija ir līdzīga, ka tai, ko nu pat jums izstāstīja kolēģis attiecībā uz klimatu aizsardzību. Ir zināmi griesti, uh, un līdz gada beigām šie griezti būs aizsniegti, varēs rast, varētu rasties problēmas ar maksājumu veikšanu, bet tas lielā mērā, protams, būs atkarīgs arī no tā, kurā brīdī tiks īstenots konkrēts budžeta daļas, jo saistības, protams, ir ar dažādiem termiņiem, un reizēm maksājumu nav nepieciešams veikt, tos nav nepieciešams veikt uzreiz, bet tajā brīdī, kad tiek iesniegti rēķini. Kas attiecas uz reģi, aģentūrām un darbiniekiem, Komisija, kā jūs zinat, pieņēma lēmumu eh, samazināt līdzekļus šai jomā un, te, un, te, un pārvietot līdzekļus starp aģentūrām darbinieku vajadzībām. Un šis samazinājums tika piemērots visām trim aģentūrām e - ECD, CF, Saunema, tātad visās trijās. Paldies! Grazie! Adesso abbiamo richiesto. Liels paldies, turpina priekšādātājs. Runātāji. Tālāk. Yes, uh, thank you, Chair, and uh, thank you very much uh, for. Paldies priekšādātā, paldies par šo ziņojumu. Tas ir lielisks. Gribēju teikt pāris lietas. Komis, mm, komisijas pārstāv to jau teica, pastāv šī plaisa starp saistībām un maksājumiem. Es domāju, ka uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai komisija vairāk koncentrētos uz līdzekļu tērēšanu fokusētā veidā un šo plaisu samazinātu. Tālāk par aģentūrām runājot, es atzinīgi vērtēju to, ka e, tām tiek piešķirta lielāka loma, tīpaši attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem, jo tas, protams, veicinās uzņēmēju darbību, e, šādu mazu uzņēmumu veidošanu, kas, protams, ir vajadz ļoti svarīgi vidas aizsardzības jomā. Un turklāt tas svarīgi arī nu, mūsu industrijas līderiem vidē draudzīgajās tehnoloģijās. Turklāt atzinīgi vērtēja arī Eiropas investīciju bankas pastiprināto lomu, kas palīdzēs finansēt novatoriskus produktus, preces, kā piemēram dabas kapitāla finanšu instruments un tam līdzīgi. Kas attiecas uz Sanko ģenerāla direktorātu, priecājos, ka šeit ir arī eh, šī, šī direktorāta pārstāvis, jo esmu satraucies par to, ka trūkst finansējuma eh, infekciozām dzīvnieku slimībām. Nu, piemēram, cūku mērs Lielbritānijā vien izmaksājas jau šobrīd vairāk par vienu miljardu eiro tā apkarošana, respektīvi. Un, eh, un domāju, ka šī summa var vēl stipri palielināties. Jūs runājat tikai par 400 miljoniem. Tas rāda manī bažas. Nu, lūk, tas tas, ko gribēju teikt. Paldies. Paldies, turpina priekšādātājs. Nav. Nākamais runātājs. Jā, paldies. Jūs kā referents eh, vidas komitejai eh, jau esat paspējuši eh, daudz strādāt. Mēs tikko dzirdējām jūs izteikums par aģentūrām. situācija ar tām ir tāda, ka mēs uzdodam viņām aizvien vairāk pienākums, bet finansējumu nesniedzam. Un 5% augstumā nogriežam vēl personālu. To jau mēs vairāk kārt esam diskutējuši vidas komitejā, arī Juta Haug, kā pastāvīgā referente Nu, problēmas joprojām pastāv. Es tāpēc aicināšu nākotnē uztvērt to nopietnāk. Mums ļoti laba sadarbība ar aģentūrām, un atkal un atkal mēs dzirdam šīs sarunas, ka tas, ko mēs no aģentūrām vēlamies un ko mēs viņam sniedzam, ir ļoti tālu viens no otra. To vajadzētu pietiekami elastīgi risināt un uzklausīt aģentūras jo uzņēmumi ir vēlas reģistrēt produkts gan EKA, gan EMA gadījumā, maksā konkrētu maksu, un viņiem ir tiesības sagaidīt, ka viņu jautājumi tiks e, pienācīgi un pietiekam ātri risināti. Tādēļ ir nepieciešams atbilstoši finansēt un nodrošināt ar personālu šīs aģentūras. Paldies, Kirbrandī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet arī man apsveikt jūs ar pirmo ziņojumu eh, vidas komitejā. Man ir divi jautājumi saistībā ar budžetu. Un vēlētos arī dzirdēt komisijas viedokli. Vispirms par bioloģisko daudzveidību. Balstoties uz komisijas paziņojumu, konstatējam, ka eh, Lasījām, ka nepieciešam 5,8 miljārdi eiro gadā, lai sasniegtu tos mērķus, kas ir ierakstīti mūsu bioloģiskās daudzveidības stratēģijā. Es iesniedzu dažus rakstiskos jautājumus tieši pirms priekšvēlēšanu perioda, un atbildes bija pārsteidzošas. Es neprasīju par Eiropas budžetu, jo tas ir skaidrs un caurskatāms. Es jautāju par budžetu bioloģiskai daudzveidībai eh, dalību valstu līmenī. Un viss ir skaidrs. Komisijai nav nekādas nojausmas par dalību valstīm attiecībā uz bioloģiskai daudzveidībai atvēlētiem budžetiem. Jautājums ir, ko darīt tālāk kādā veidā mēs sasniegsim šos mērķus, kas noteikti bioloģiskās daudzveidības stratēģijā, jo 3,46 miljārdi eiro LIFE programmā septiņos gados nav pietiekams pat vienam gadam Eiropas līmenī. Un ir absolūti skaidrs, ka mēs nevēlamies uzņemties atbildību par bioloģisko daudzveidību no visām dalību valstīm. Varbūt komisija var pastāstīt mums, eh, ko tā plāno darīt, lai izdarītu lielāku spiedienu uz dalību valstīm, lai tās atklātu savus budžets eh, bioloģiskās daudzveidības jomā. Mans otrs eh, jautājums saistīts ar agrovidi. Pagājušā gadā es Alda grupas ietvaros budžeta komitejā iesniedzu grozījumu, lai agrovīdas budžetu ietveros iekļautu lielu summu rezerves Mums bija 2,6 miljārdi iepriekš DFS ietvaros. Neesmu pilnībā pārliecināts, kāda summa ir šobrīd. Man varētu būt tuvu 2,6 miljardi. Salīdzinot ar septiņu gadu budžetu life programmā, jūs redzat milzīgu atšķirību. Bet saskaņā ar revīzijas palātu vidas ieguvumi no šiem igadējiem 2,6 miljārdiem eiro ir absolūti nezināmi. Varbūt, ka tie ir ļoti ierobežoti. Tad, kad pagājušā gadā budžeta komitejā es agrovidas budžetu 10% apmērā vēlējos iekļaut rezervēs, tikai tad, kad vides ieguvumi ir uzrādīti no dalību valsts vai Eiropas komisijas puses. Tad es vēlos zināt, kas ir noticis kopš pagājušā gada. Es nedomāju, ka mums jātērē tik daudz līdzekļu eh, kaut kam tādam, kas tik maz palīdz mums sasniegt budžeta eh, pozīcijai nosprostos mērķus. Paldies! Gērlings kundze tālāk. Paldies, priekšsarētāji! Arī es vēlos apsveikt jūs ar eh, tik ātri sagatavotu ziņojumu Protams, ka mm, jāsaka, nav bijis pārāk daudz laika iepazīties, padziļināt ar šo ziņojumu, bet pāris komentāri man ir. Pirmkārt, mums ir jāiekļauj arī atzinība, ka dalību valstu mm, valdības ir centušās samazināt izdevumus un Eh, bieži vien tas ir Eiropas komisijas spiediena dēļ, bet tas ir jāatzīst. Šeit ir skaidrs, ka vidēji paredzētais budžets nevar palikt eh, nemainīgs un izvairīties no eh, spiedienu un izmaiņām. Es vēlētos mazliet stingrāku tekstu un ma mazāk tādu aplenks rakstīto. Jo, protams, ka katra komiteja saka, ka, ka tās darbs ir visvarīgākais un tas ir jāaizsargā, bet es vēlētos ne tikai prioritātes nospraust, bet arī atzīt, ka ir arī citi jautājumi, kas ir varbūt mazāk prioritāri, kas ļaus tērēt līdzekļus tieši uz mūsu prioritātam, nevis tikai papildus līdzekļus prasīt. Runājot par likumdošanu, mēs bieži vien esam situācijā, kad mums saka, ka budžetam nekāda ietekme nav, bet pēc pāris gadiem mēs redzam, ka aģentūras netiek galā ar uzdotajiem pienākumiem. Un mums tad ir jādodas pie aģentūrām, jāprasa, ka, kāpēc tas, kam it kā nebija plānot ietekmu uz budžetu, pēkšņi izrādās maksā līdzekļus. Varbūt aģentūras dara kaut ko tādu, ko tam varbūt nevajadzētu darīt. Un mēs tik turpinām uzlikt viņiem pienākums, un mums jāpadomā par viņu slodzēm, varbūt par atslogošanu. Varbūt aģentūra līmenī ir iespējama ietaupījuma. Mēs šeit runājam tikai par 5% samazinājumu personālam, bet arī eh, komunikācijai paredzētiem budžetiem, misijām paredzētiem budžetiem. Nu, šajā virzienā mums arī būs tad vairāk grozījumi. Paldies! Paldies, turpina priekšsarētājs Lainenkungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Eiropas Savienībā ir daudzveidīgi pienākumi klimata aizsardzības jomā, starptautiskā līmenī. Pirms pāris mēnešiem, pirms vēlēšanām, es dzirdēju par to, ka mums nepietiek līdzekļi izpildīt visas savas saistības. Varbūt komisijai vajadzētu kaut ko pateikt par šo jautājumu. Paldies, Grostets kundze. Paldies priekšādātājiem. Vēlos atgriezties pie aģentūrām un runāt par vienu aģentūru, ko pazīst īpaši labi, un tā ir eh, zāļu aģentūra Londonā. Jau gadiem ilgi mēs arvien vairāk pienākumu pie, piešķiram šai aģentūrai. Šīs atbildība, šī atbildība ļoti smaga, un es nedomāju, ka šajā gadījumā mēs varam paredzēt Eh, nu, vienkārši nu, viņai atkal šos pienākumus ņemt nost, jo uzra, farmācijas uzraudzība ir ļoti svarīga lieta eh, tirgumu. Mēs ļoti labi zinām, ka ir virkne dažādu medikamentu, eh, citu starp novatorisku medikamentu, kam ir jāaiziet zinām autorizācija, pirms tie var tikt laisti tirgu, un tas jādara šai aģentūrai. Un tas, ko es vēlētos, un atcerēsimies, ka katru gadu mēs cīdamies eh, budžeta jomā par līdzekļiem, atcerēsimies, ka šīs aģentūras budžets ir nepieciešams šai aģentūrai un tās darbam. Un mēs arī zinām, ka mēs taču piešķiram ir vien vairāk kompetences, mēs palielinam darba slodzi, ar vien prasām no šīs aģentūras, eh, pieprasām tām darboties ātrāk, labāk un tā tālāk. Uh, nu, varbūt, ka var kaut kādā veidā kaut ko mainīt, bet es nedomāju, ka tas attiecas uz Eiropas zāļu aģentūru, jo tiešām tā ir tā aģentūra, un šeit gadījumā mums ir jāsako līdz tam, ka šis budžets ir pietiekams, jo ar tā palīdzību mēs nodrošināsim faktu, ka Eiropas iedzīvotāja veselība var uzlaboties, un mēs garantējam zāļu drošību un nekaitīgumu. Grazie, adesso Mr. Ricaut. Paldies, eh, Kārt kungs. Paldies, priekšsarētāji. Man ir pavisam vienkārši jautājums. Iepriekšējā reizē, kad Juta Hauga vienmēr uh, rakstīja šo ziņojumu, tad viena no lietām, ko viņa prasīja, ir budžeta projekta atjaunošana. Mans jautājums referentam līdz ar to ir tāds, Ja, vai jūs plānojat darīt to pašu, ja jūs gaidat, ka mēs iesniegsim šādas grozījumus, kas to prasa? Paldies! No, nu, essendoci altri interventi. Ja tā kā neviens vairāk nav pieteicies izteikties, tad pēc mirkļa došu vārdu komisijai, lai tā sniegtu atbildes. Tā kā mēs vienmēr to esam darījuši, komisijas iesniegtais budžeta projekts satur gan saistības, gan maksājums un ļoti bieži padoms samazina maksājumu apropriācijas, lai saglabātu kopējos izdevums zemākā līmenī, bieži vien lineāri, neņemot vērā atsevišķo programmu vajadzības. Es vienkārši vēlētos mē, vismaz mēģināt eh, skatīties uz dalību valsts izdevumu samazināšanu kopumā tiek izvērtēts komisijas prognozes un jāizvērtē ja katras aģentūras vadīto darbības programmu. Tas ir jādara racionāli. Un es iesniegšu visus grozījumus budžeta projekta atjaunošanai saskaņā ar komisijas prognozēm, un tad eh, sarunās par budžetu Tā būs budžeta komiteja, kas centīsies eh, sarunu procesā panākt vienošanos ar padomu. Kas attiec uz eh, pārējiem jautājumiem, kas tika uzdot, tur bija daudz jautājumu komisijas, tāpēc došu šobrīd iespēju izteikties komisijai, lai viņi varētu atbildēt eh, uz šiem jautājumiem. Paldies priekšādātāji. Atbildēšu uz diviem jautājumiem, kas tika uzdot par bioloģisko daudzveidību Par bioloģisko daudzvedību runājot un par pasākumiem, kas, nu, lūk, kā es teicu, ir tikai aizberga redzamā daļa. Varu jums pastāstīt, ka mēs varam dot jums piemēru, nu, piemēram, pirms pāris gadiem mēs izveidojām sistēmu, ar kuras palīdzību iespējams izsakot izdevumiem, kas, izte, kas izveikti eh, klimata aizsardzības jomā Eiropas Savienībā Saskaņā arī ar revīzijas palātas ierosinājumiem eh, esam, mēs pieprasījām dalībvalstīm ziņojumu par izdevumiem un arī turklāt piedāvājām dalībvalstīm metodoloģiju, ar kuras palīdzību tās varēja pārliecināties, ka viņu ziņojumi ir visaptvaroši un saskaņoti. Nu, lūk, tas ir tas, ko komisija darīja lietas labā attiecībā uz dalībvalstīm. Kas attiecas uz agrovidi? Te pavisam nesen ir bijusi attīstība arī budžeta ziņā. Esam veikuši aprēķinus uh, pamatojoties uz to, cik izdevumi ir bijuši legāli pamatot un tā tālāk, kāda ir bijusi arī darba izpilde un ir, kāda ir bijusi šo izdevumu radītā ietekme, un revīzijas palāta eh, arvien vairāk arī sagatavos speciāls konkrētus ziņojumus par konkrētiem elementiem, tieši arī agrovides jomā, bioloģiskās daudzveidības jomā, tāpat arī par izdevumiem, kas tiek īstenot attiecībā uz ūdens aizsardzību un tā tālāk. Tas attiec arī izdevumie, uz izdevumiem klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. No šī skatu punktu raugoties, jāsaka, gan mēs nevienmēr piekrītam revīzijas palātai, nereti tur ir tādi pretrunīgi konstatējumi. Tas, ko mēs darīsim, mēs sekosim līdz izstrādātajām rekomendācijām, ko saņemam, saņemam no revīzijas palātas. Un tad tālāk, nu, viņi sekos līdz to īstenošanai protams, arī jums parlamentam sniegsim attiecīgo informāciju. Par starptautiskajām saistībām klimata aizsardzības jomā ļaušu izteikties savam kolēģim, lūdzu. Lielas paldies, paldies priekšādātāji, kas attiec uz starptautiskajām klimata saistībām un, nu, ikgadējām, ikgadējiem izdevumiem, jāsaka, ir da, piecas šādas nodevas maksājuma ANO par klimata pārmaiņu konvencijas jautājumiem. Kyoto protokols ir vēl viena šāda lieta tāpat arī grāmatvedība, kas saistīta ar emisiju reģistrāciju, Vīnas konvencija un visbeidzot Monreāls protokols par ozonu slāņa aizsardzību. Te runājam par 850 gadā. Mēs par 14 gadu šīs nodevas esam jau samaksājuši, tas ir viss nomaksāts, un mēs esam pārliecināti, ka tas notiks arī nākamgad, par to pārliecināsimies, ja budžets tiks saglabāts pašais noteiktajā līmenī. Uh, Prego. Nu tad varbūt ļaujiet man atbildēt vēlreiz jautājumu par cūkumēri. Pašreizējā finanšu ietverā, kas tika publicēts šī gada 27. jūnijā un sākās spēkā 30. jūnijā, un tas ir dokuments, kurā iekļaut noteikumi attiecībā uz izdevumiem, uz cīnieku slimību novēršanu. Tur tiek teikts, ka dalībvalstīm saulēcīgi jāiesniedz savus programmas, tā ir ikgadēja uh, Eh, sistēma, un attiecīgi izdevumi tiek eh, paredzēti atzītām konstatētām slimībām. Grazie, grazie a tutti per il contributo. Lielas paldies visiem, kas izteicās. Atgādināšu jums, ka grozījuma iesniegšanas termiņš budžet, attiecībā uz budžeta procedūru šogad ir, nu, tāds mazliet eh, novēlots, jo tas bija vēlēšana gads, un tāpēc šobrīd mums vairs laika nav palicis nemaz. No grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt, 24. jūlijā, pulkstens 4. pēcpusdienā, un atzinumu grozījuma iesniegšanas termiņš, um, nu, attiecīgi paredz to, ka grozījums varas iesniegt tikai un vienīgi angļu valodā. un par to spriedīsim komitejas 3. septembra sanāksmē. Vienīgais, ko gribu pieminēt, ka visi priekšlikumi attiecībā uz izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās darbiem ir jāiesniedz no jauna, kā budžeta grozījumi līdz rītdienas pēcpusdienai. Kā jūties, četriem pēcpusdienā. Nu, un tad varam virzīties tālāk. Pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas ir sagatavošanās Eiropas Savienības klimata konferencē 2014. Gadam, kā, gad, gadā, kā jūs zinat, Banki Mūns noturēs klimata samitu. Samitu orga, organizē ar mērķi mobilizēt politiskās saistības, gaidot uh, Limā paredzēto klimata konferenci 2014. gada decembrī un arī 15. gadā. ANO ģenerālsekretārs ir uzaicinājis valdības pilsonisko sabiedrību nākt klajā ar ambicioziem e, projektiem samitā. lai sasniegtu klimatu pārmaiņu mērķus. Attiecīgais ģenerāla direktorāts ir šeit pārstāvēts, ir ģenerāla direktors šeit. Un viņš tad mūs iepazīstinās ar to, kas šobrīd norisinās gatavojoties samitam. Un, protams, viņš atbildēs arī uz visiem iespējamiem jautājumiem, kas NV komitejas locekļiem varētu šai saistībā rasties. Tātad 10-15 minūtes lūdzu jums, ģenerāla direktora Jostelbeka, lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir ārkārtīgi liels prieks eh, šajā pirmajā NV komitejas sēdē uzstāties jūsu priekšā. NV komiteja ir ļoti nozīmīga, tā ir veikusi ļoti nozīmīgu darbu arī iepriekšējā sastāvkumā, un es ar lielu prieku sastrādāšos kopā ar jums arī šajā sasaukumā. Pāris punkti par bankamu un samitu, un tomēr svarīgākais būtu vienoties par to, kuri tad būtu būtiskākie punkti starptautiskās klimata sarunās. Šī būs pirmā sēde klimata nozīmīguma jomā pēc Kopenhāgenes, un mēs visi vēlamies redzēt starptautisku klimata vienošanos. Mēs visi ceram, ka 2015. gada decembrī Parīzē šis izstrādātais projekts tad varētu tikt pieņemts. Vangamūna samitā svarīgi būs um, vienoties par šā starptautiskā nolīguma uzmetumu. Pāris teikumu par to, kāda tad patreizējā situācija ir starptautiskajā klimata jomā. Zinātnieki ir jau izteikuši APCC ziņojumā savas domas par to, kas tad notiek klimata jomā, un šis ziņojums tika sagatavots 13. gadā un ir paredzēts, ka līdz gadsimta beigām temperatūra pieaugs par 2,6 līdz 4,8 grādiem. Salīdzinot ar patreizējo brīdi, tas ir zinātnieku, tās ir zinātnieku aplēses. Lai no tā izvairītos, mums ir, nepieciešama, mums ir nepieciešami globāli pūliņi, lai samazinātu teiktu, lai ierobežotu šo temperatūras pieaugumu līdz maks diviem grādiem, par to jau ir panākt vienošanās vai vismaz runāts iepriekšējos klimata sēdēs. 11. gadā tika panākta vienošanās noslēgt jaunu kli starptautisku klimata vienošanos līdz 15. gadam, lai tiešām ierobežotu temperatūras pieaugumu divu grādu robežās. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi, bet eh, gan mums, gan arī daudzām citām valstīm ļoti svarīgs ir tas, ka šo vienošanos tad īstenos visas iesaistītās puses, ne tikai pirmajā pielikumā uzskaitītās valstis, jo šajā pirmajā pielikumā valsts tika iekļauts jau 92. gadā. Lai nodrošinātu mums vēlamo rezultātu, Eiropa ir jādara viss, kas tās spēkos, lai panāktu pēc iespējas augstākas kvalitātes vienošanos un iesaistītu visas lielās ekonomiskās valstis. Pagājušajā gadā konferencē Varšavā tika panākta vienošanās, ka vadošā, ekonomiski vadošās valstis panāk šādu vienošanos līdz nākamā gada martam. Tas nozīmē, ka šobrīd mums ir 8, 9 mēneši, lai vienotos par tiem mērķiem, kurus tad iekļaut šajā galīgajā vienošanās, kādus mērķus iekļaut galīgajā vienošanās. Uh, kas tiks parakstīt nākamgad decembrī. Eiropas Savienība šobrīd eh, valstu un valdību vadītāju līmenī diskutē par 30. gada mērķiem un par to sīkāk un niansētāk sarunas notiks šā gada oktobrī. Arī Amerikas Savienotās valstis šobrīd um, atregulē elektro, um, atregulē elektrostaciju likumu Arī Ķīna un citas lielākās ekonomikas - Japāna, Indija, Ķīna, Dienvidāfrika, Kanāda, Austrālija un citas, arī citas vadošās ekonomiskās valstis eh, ir apņēmušās, ka tās sagatavos nākamā gada pirmajā ceturksnī savas idejas. Tas priecē, jo tas ļaus mums pamatīgi sagatavoties eh, nākamā gada decembrī paredzētajam samitam Parīzē. Šobrīd, gatavojoties nākamajam sarunu raundam, kuru ir paredzēts noturēt Limā šā gada septembrī, tātad tikai 12 mēnešus pirms Parīzē paredzētās konferences, laika mums nav ļoti daudz. Kaut arī ANO ģenerāla sekretāra Eh, organizētā konference notiek neatkarīgi no citu konferenču cikla. Šai konferencei būs būtiski ietekme uz sagatavošanās darbiem. Tāpēc ANO ģenerālsekretariāts ir griezies ar lūgumu visām iesaistītajām pusēm apmeklēt šo samitu un aktīvāk iesaistīties klimata izmaiņu noregulēšanā. Vēl bez tam ir svarīgi tas, lai visas vadošās ekonomikas eh, izrādītu savu vēlmi samazināt CO2 izmešus, un nabadzīgākajām pasaules valstīm ir jābūt drošām, ka tās saņems atbalstu cīņā pret klimata izmaiņām. Eiropas Savienību pārstāvēs Barozokungs un daudz Eiropas valstu un valdību vadītāju. Komisāra Heidegarda piedalīsies šajā konferencē un arī daudzi vides ministri septembrī dosies uz Ņujorku. Šobrīd ir skaidrs, ka šajā konferencē piedalīsies pār par simts vadītājiem no visas pasaules, tajā skaitā Ķīnas, Indijas, Brazīlijas, Meksikas valdību vadītāji. Visi jau ir apstiprinājuši savu dalību. Un visticamākais, ka šo konferenci apmeklēs arī ASV prezidents Obama. Tas nozīmē, ka arī Eiropai ir jābūt pēc iespējas plašāka pārstāvētāja, lai parādītu mūsu apņemšanos iesaistīties ambiciozāk cīņā pret klimata izmaiņām. Ko tad Eiropas Savienība vēlas panākt šajā konferencē? Vissvarīgākais noteikti būtu tas, ka valstu vadītājiem ir jāapņemās panākt vienošanos pēc gada paredzētajā konferencē Parīzē, ierobežot temperatūras pieaugumu līdz diviem grādiem. Eiropas Savienība savukārt um, prezentēs savu 30, 2030. gadu mērķi, un Varšavā jau mēs vienojāmies, ka citas valsts rīkosies līdzīgi. Eiropas Savienība vēl bez savu mērķu prezentācijas 30. gadiem, tātad ne tikai Eiropai šie mērķi ir svarīgi, bet starptautiskā līmenī mēs esam apņēmušies īstenot visas mūsu apņemšanās, un visticamākais, ka 20. gadā mēs būsim panākuši vairāk, nekā mēs to paredzējām agrāk. Tas nozīmē, ka varam būt par to lepni. Un mērķis bija 20 procenta jau šobrīd mēs esam samazinājuši CO2 izmešus par 18-19%. Tātad 20. gadā ceram šo mērķu pilnībā sanā, par, sasniegt. Daudz no attīstības palīdzībai paredzētās naudas tiek šobrīd novirzīts eh, caur dažādām organizācijām, lai tieši apkarotu klimata izmaiņas. Mēs saprotam, ka klimata izmaiņu novēršanā ir nepieciešams piesaistīt līdzekļus, un visvairāk palīdzība ir nepieciešama tieši visnabadzīgākajām valstīm. Vēl bez tam Eiropas Savienība vēlas uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir līdz 30. gadam nodrošināt uzticams energoresursus it visām valstīm. un uh, Eiropas Savienība vēlas eh, atteikties no fosīlo degvielas subsīdijām un eh, tiešām atcerēties mūsu CO2 samazinājumu mērķus. Pēc Banka Mūna samita mēs gatavosimies eh, sarunām tā, saucamajā, tā saucamajās ANO 3C sarunās Limā, un esmu pārliecināts, ka daudzi līderi atskaitīsies par to, ne tikai par to, kādas ir viņu vēlmes, bet arī par to, ko mēs varētu darīt tālāk. Uzskatām, ka Limā jau vajadzētu sagatavot līguma tekstu lielos virzienos, lai pēc tam nākamo gadu mēs varētu izmantot, lai mazliet pieregulētu gan tekstu, gan finansējumu pieejamību tā saucamās eh, valstis, kuras eh, vēlas savu ieguldījumu sniegt līdz 30. gadam. Par to arī runāsim. Limā ir eh, paredzēts arī runāt par starptautiskiem, par starptautiskām aktivitātēm, ko tad darīt līdz Parīzai paredzētajai konferencei. Visas puses ir vairāk vai mazāk vienas prātas, ka lielāku uzmanību vajadzētu vērst uz to, kā labāk izmantot valstu finansējumu. Tas ir tā saucamais INDC. Tās ir apņemšanās samazināt CO2 un sarunās būtiskākais uzsvars tiks vērsts uz CO2 samazinājumu. Vienlaicīgi mums ir jāizvērtu, jāizvērtē ietvars, kādā veidā novirzīt finansējumu. Limā mēs esam paredzējuši būtisku attīstību finansējumu piešķīrumu pieļaušanā. Tā tad īsumā Bankimūna samits izvērtēs prioritātes klimata sarunās, īpaši gatavojoties Parīzes konferencē 15. gadā. Bet būtiskākais solis pretim veiksmīgam Parīzes noslēgumam ir veiksmīga konference Limā. Un, ja mums tas izdosies, tad tas būs būtisks solis uz priekšu, lai nākotnē, nākamajā gadā visa pasaule vienotos par CO2 samazinājumu. Paldies! Grazie, Dietore Delbecq. Jā, paldies, direktor kungs. Vairāki kolēģi ir lūgušies pie izteikties. Sāksim ar Līsas kungu. Eiropas Tautas partijas vārdā lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ģenerāldirektor kungs. Vēlētos sākumā uzsvērt EPP vārdā, ka ir ļoti svarīgi tas, ko jūs sacījāt ka visi lielākie izmešu radītāji noslēgtu starptautisko vienošanos atbilstīgā veidā. Tas būtu ļoti svarīgs solis uz priekšu šajā procesā ir panākts un kurš tad varētu Parīzē tikt arī nostiprināts. Es aicinātu direktoru kungu pastāstīt par situāciju Ķīnā un ASV, tur gan droši vien ir gan pozitīvās, gan negatīvās puses. Mēs dzirdējām, ka Ķīnā ir emisiju tirdzniecības schēma un ka tur e, kvotu cenas ir divreiz lielāks nekā šobrīd Eiropas Savienībā. Es labprāt arī vairāk ko dzirdētu par ASV plāniem attiecībā uz CO2 izmešu samazinājumu spēkstacijās. Svarīgi ir tas, ka šajos plānos mēs paturētu prātā arī uh, enerģijas ziņā intensīvās nozars, jo ne visas nozars, ne visos reģionos jau no pirmās eh, līguma dienas izpildīs visas prasības, tur noteikti būs atšķirības. Mums ir arī oglekļa noplūdi jā, jāuzrauga. Un ir atsevišķi produkti, kur tas ir iespējams, kur nē. Zināmā mērā inovācija varētu būt arī uh, jāveicina šai jomā. Tāpat es vēlos noskaidrot, cik tālu mēs esam tikuši ar otrā Kyoto saistību perioda ratificēšanu. Tur gan Eiropas Savienība praktiski vienīgā, kas piedalās, bet runa ir par mūsu saistībām. 20%, 20 līdz 2020. gadam. Un es domāju, ka starptautiskai uzticamībai ir svarīgi, lai mēs ātri līdz Parīzei to dabūtu gatavu. Es labprāt dzirdētu, cik tālu mēs esam un kur mums vēl nepieciešams ko darīt. Un pēdējais punkts. Šodien Eiropas komisija nāks klajā ar savu stratēģiju 2030. gadam, Līdz šim eh, tur trūks sadaļas par energoefektivitāti. Mūs satrauca mm, dzirdētājs, ka komisija plāno tikai 25% energoefektivitātes uzlabojumu līdz 2020. gadam. Bez eh, papildu pasākumiem to varētu arī viegli sasniegt. Parlaments prasa 40%. Es esmu realists un balsot uz pētījumiem 40% mēs nesasniegsim, bet es tomēr gribētu, ka komisija nāk klajā ar tādu skaitli, kas būtu virs eh, skaitļa, kas noteikts ir atjaunojumiem energoresursiem. Ja mēs vēlamies eh, rentabli sasniegt šos eh, skaitļus, tad tas mums ir aktīvi jādara, jāliek liels uzsvars to elektroenerģijai mums nav nepieciešams ne rezerves spēkstacijas, ne, ne rezerves krātuves, tas ir noteikti ir e, izdevīgāk ieguldīt Eiropā tehnoloģijās, ēkās, tieši šajos grūtajos laikos nekā nosūtīt naudu Gazprom. Tāpēc es vēlētos dzirdēt, kurā virzienā komisija šobrīd vedz diskusijas. Jā, paldies sociāldemokrātu vārdā Lainenkungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Direktora kungs izteica mums komplimentu. Eiropas parlamenta darbu atzīstot par ārkārtīgi labu klimatu aizsardzībā. Tā tas arī ir pareizi. Mēs vienmēr esam bijuši kā, dzino, kā dzinēji spēks šajā jautājumā problēmas vienmēr radās valdība līmenī, dalību valstīs. Padomu bieži vien e, atšķaidīja mūsu priekšlikumus un redzēsim, kā tad ceļā uz Parīzi tas tālāk turpināsies. Ceļš uz Parīzi tātad. Otrā iespēja, kas mums ir, lai panāktu starptautiskas vienošanās noslēgšanu pēc katastrofas Kopenhāgenā. Uh, Eh, Eiropa atkal uzņems lielu pušu konferenci, un ar otro piegājienu tam būtu jādarbojas, tam būtu jāsanāk, jo tad mēs būsim tik daudz laika zaudējuši, ka praktiski vairs nebūs iespējams eh, panākt šo samazinājumu pieaugumam līdz diviem grādiem. UNFCC eh, ietvaros visi zinātnieki saka, mums ir milzīgs pārāvums gigatonu līmenī attiecībā uz CO2 samazināšanu. Mēs vienmēr cerējām, ka Eiropas Savienība dos eh, nākamo signālu paralēli mūsu klimata paketē 2020, ko mēs jau esam sasnieguši jau šobrīd praktiski 19% ir samazinājums 2014. gadā. Līdz Parīzē mēs varbūt varētu arī sacīt, ka mēs varam vairāk un mēs darīsim vairāk 25% vai kā mēs vēlējāmies 30%. Ceļš uz Parīzi. E, tam jābūt ir visaptverošam, jāiekļauj visas valstis, pasauli ir mainījusies kopš 1990. gada, lielākās CO2 emisijas nāk no e, jaunatīstības valstīm, līdz ar to arī Ķīnai, kas aktīvi darbojas, Indijai, un arī citām, tām, tās sekos mums. Tas būs varbūt mazāk nekā mēs cerējām Kopenhāgenā. Tāds pasaules līmeņa klimata nolīgums ar saistošiem mērķiem. Šobrīd ir runa eh, par eh, nacionāli plānotām eh, iemaksām vai, vai saistībām. Tas ir jautājums, kā mēs to varam padarīt pietiekam saistošu, vismaz daļēji. Jo savādāk es paužu bāžas par to, ka mums šeit teksts varbūt ir skaists, bet tas iznākums faktiskais tāds nebūs. Par līdzekļiem, kur plānoti zaļajam klimata fondam Mēs katru gadu esam plānojuši 100 miljārdus dolāru iemaksāt. Es neredzu no publiskā budžeta, kā to varat izdarīt. Ir eksperti inovatīvi finanšu koncepcijās, vai varbūt direktor kungs kaut ko vairāk var pastāstīt. Un noslēgumā. Klimata aizsardzība būs iespējama tikai tad, ja paralēli klasiskajiem kompensācijas mehānismiem mēs darīsim arī citas lietas, piemēram, subsīdiju mazināšana fosīlējiem kurināmiem. Tad HFC, piemēram. Tāpat arī cenas par CO2. Šobrīd tā ir ļoti zema. Ir nepieciešama papildu pasākumi jo savādāk mēs nepanāksim to, ko plānojam. Paldies! Paldies, Gebhārkungs! Paldies jūs to Beikar kungam par viņa skaidro prezentāciju. Es ar nepacietību gaidu Bankimun samitu Ņujorkā. Un, ja es pareizi sapratu, direktoru kungu, tad galvenais mērķis šim samitam ir tas, ka valstu līderiem ir atkārtoti jāapliecina sasniegt e, plānoto 2015. gadā. Tātad mēs būsim apmierināti, ja viņi atkārtoti apstiprinās to, ko viņi jau kādreiz pagātnē ir solījuši. Tas nerosina īpaši lielu optimismu. Tāpat nerosina lielu optimismu arī tas, ko es līdz šim esmu dzirdējis, un vairākās simts uh, valstu vadītāji apmeklēs šo samitu, bet ne pārāk daudz Eiropas valstu līderu. Merkel un Kamerons jau norādījuši, ka viņi nedosies uz Ņujorku. Līdz ar to diezgan bāls būs šis apmeklējums. Mēs redzēsim komisijas priekšsarētāju, kur pilnvērtēmiņš līdz beigsies, un neredzēsim Eiropas Savienības dalību valstu svarīgākos līderus. Mans jautājums Vēgra kungam ir, ko komisija plāno darīt šajā jautājumā? Vai tās mēģinās izdarīt lielāku spiedienu uz Eiropas Savienību valstu vadītājiem, lai tie apmeklētu septembra samitu? Pārējie man jautājumi vairāk attiecās uz iekšējiem Eiropas procesiem. Jā, diemžēl mums nav kopīga nostāja septembrim Eiropas Savienībai. Ko tad Barozo kungs teiks pasaulē par Eiropas nostāju, izņemot to, kā mēs nespējam vienoties un ļāvām Polijai um, Eiropā sagrābt kā ķilnieku visus debats par klimatu pārmaiņām. Uh, Tāds ir mans jautājums, kāds ir Barozo kunga paziņojums, ko viņš plāno izteikt. Tālāk, ko komisija plāno tuvākajām nedēļām mēnešiem, kāda veida priekšlikumi e, ir vēl sagaidāmi bez e, energoefektivitātes paziņojumu, ko mēs gaidām šodien. Un visbeidzot, vai ir kaut kādas ziņas par degvielas kvalitātes direktīvu. Paldies! Jā, paldies! Ekhart kungs. Paldies priekšsarētāji. Man jāsaka, ka es piekrītu savam kolēģim Gerbrandī kungam, uzklausot Bekeru kungu par samitu Ņujorkī. Tas izklausās pēc ļoti sāpīgas sanāksmes eh, eh, pasāk, sāpīgu pasākumu Eiropai. Barozo uzņēmās eh, pirmajā pilnvartermiņā eh, vadošo lomu pasaulē Eiropas Savienībai šajā jomā, otrajā viņa pilnvartermiņā viņš to visu izsēja. Izskatās, ka mēs tukšām rokām paliksim. Tas būs tiešām sāpīgi eh, arī Barozu. Da Beker kungs, jāsaka, esmu vīlies dzirdot jūs sakām, ka vissvarīgākais mērķis ir atkārtoti dzirdēt to, ko eh, valstu vadītāji jau iepriekš ir kaut kad solījuši. Ko tad Eiropa solīs Ņujorkā? Tas ir mēnesi pirms mums ir Eiropas Savienības samits oktobrī, kad uh, Eiropas Savienība varbūt kaut ko pateiks par 2030. gadu, bet šī ir iespēja, kad komisija kaut ko pateiks. Pēc mēneša Barozu vairs nebūs savā amatā, bet varbūt kaut reizi komisija var uzņemties vadošo lomu un pateikt kaut ko tiešām tādu, ko viņi domā, kas dalību valstīm būtu jādara. Ņemot vērā, ka daudz valstu vadītāji no Eiropas Savienības nemaz nebūs tur, tad šis tiešām būtu brīdis Barozu pateikt, tam, ko viņš, pateikt to, ko viņš domā, nevis to parasto bla bla bla, ko mēs no viņa dzirdam kas, diemžēl, nāk arī šoreiz no jūsu mutes. Un tas būs tas, ko Barozo arī laikam pateiks. Ja Eiropa tik daudz ir izdarījusi līdz 2020. gadam, un šī retorika jau ir dzirdama jau gadiem ilgi. Var, varbūt, eh, ja viņš to plāno tikai uh, eh, atkārtot, tad nav vērts nemaz ceļot uz lai viņš paliek Briselē. Bet ja viņš dodas tur, tad varbūt kaut ko stingrāku pateikt. Pateikt, ko Eiropa izdarīs līdz 2030. gadam un par finansējumu. Vai jaunatīstības valstīs jau gadiem un gadu desmitiem prasē Eiropai ne tikai skaists vārds, bet arī kaut ko reāli izdarīt. Ko Eiropa solīs tur? Vai mēs centīsimies panākt starptautisku instrumentu, lai garantētu, ka 2020. gadā būtu finansējums, jo šobrīd katrs klimata samits ir nacionālo solījumu atkārtojums. Mazliet naudas jaunatīstības valstīm, bet nekādu konkrētu priekšlikumu nepārtrauktai naudas plūsmai, kas mums ir nepieciešama, kāda instrumenta ietekmē eh, ietvaros, piemēram, aviācijā vai jūras pārādājumos. Es aicinātu uzstāt uz ilgtermiņu finansējumu instrumentiem, nevis ikgadējiem solījumiem, kas vienmēr ir finanšu ministru rokās Eiropas Savienībā. Īsumā apdala Beikerkungs, ko Barozu darīs tur? Vai tas būs kaut kas vairāk, eh, kā tikai pateikt, ka Eiropas Savienība ir jauka vieta un ka tā bija līderi, jo tā tiešām bija un vairāk nav? Jā, paldies. Rikārta kundze. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nisam sigurna da gospodin De Becker. Jā, paldies. Nē, esmu pārliecināts, vai De Becker kungs var piedāvāt atbildes uz tiem jautājumiem, ko kolēģi uzdeva, bet es piekrītu šie jautājumi bija jāuzdod. Es piekrītu arī tam, ka Parīze ir lielas cerības mums. Ir jālabo tās kļūdas, kas tika pieļauts Kopenhāgenā vai tas ir Barozu vai kāds cits, kas pārstāv Eiropas Savienību, tam nav tik liels nozīmes. Lai kas arī pārstāvētu Eiropas Savienību, tam ir jāpārstāv arī Eiropas komisija un šo parlamentu. Mūsu komiteja iepriekšējā sasaukumā nosprauda trīs svarīgus saistošus mērķus. Neatkarīgi no tā, cik šie mērķi bija ambiciozi, es tā vai tā uzskatu, ka tie ir arī iespējami un sasniedzami līdz 2030. gadam. Mēs jau dzirdējām, kā esam praktiski sasnieguši 2020. gadam nospraustos mērķus, līdz ar to neredz nekādas problēmas e, censties sasniegt arī 2030. gadam paredzētos mērķus. Protams, ka bez kontrolas mehānismu varam arī nesasniegt mērķis, līdz ar to ir nepieciešams šāds kontrolas mehānisms. Piekrīt arī tam, ka jaunatīstības valstīm ir jāsniedz atbalsts. Tas ir svarīgs faktors. Jaunatīstības valstīm nav bieži vien nepieciešama līdzekļa, lai eh, pašas eh, izdarītu visu nepieciešamo. Līdz ar to ir nepieciešams mehānisms, eh, ar kur palīdzību mēs, kas esam jau tālāk attīstīti, varētu viņam palīdzēt. Bet ir arī zināmas bažas, respektīvi. Iepriekšējā sasaukumā mēs jau to uh, minējām. Tas attiecas uz emisijām aviācijā un jūras pārvadājumos. Uh, Ir svarīgi eh, labi sagatavoties eh, šim samitam klimata jomā un Parīzes eh, pasākumam ir jānotiek daudz efektīvāk, lai tas nebūtu tik ne, tāda izgāšanās, kā bija Kopenhāgenā. Paldies, nākamais runātais Korkungs. Jā, paldies. Man nāk prātā citāts no Bībeles par to, ka gars ir spēcīgs, bet miesa vāja. Ehm, paskaroties uz komisiju, ko tā e, energoefektivitātes jomā grib darīt, kā Pēters Līze e, sacīja, ka tiešām e, ekonomikā šī programma virzās, bet netiekam īsti līdzi. Arī tirgus stabilitātes rezerves, kas sākums plānos tikai 2021. gadā, kaut arī zinām, ka 2017. gadā mums būs tik daudz certifikāti, uh, Un ar tām mēs tikai atliekam problēmu. Interesanti, kā starptautiskie partneri reaģēs uz to. Tika pieminēta arī atsevišķu dalību valstu padarītais. Cerams, ka Barozu to labāk koordinēs. Iepriekšējos klimata samitos mēs redzējām, ka dalību valstis vienkārši atsevišķi instalācijas eh, laid tirgu un tās sāk darboties, un nekas netika koordinēts. Cerams, ka tas turpmāk tā nebūs. Jo drīz mēs zaudēsim uzticamību, un neviens mums vairāk ne, neusticēsies, neklausīsies mūsos. Diemžēl komisija nav nespēja. Uh, izpildīt visu, kas ir nepieciešams. Komisija gan nav vienīgā vainīgā, dalību valstīm ir jāuzņemās liela vaina, bet nu cerams, ka situācija uzlabosies. Balcerkungs. És köszönöm főigazgató úrnak a részletes. Jā, paldies. Es vēlos pateikties direktoru kungam par šo ļoti detalizēto prezentāciju. Man ir divi jautājumi Vēl, vēlētos dzirdēt jūsu atbildi. Vispirms par ambiciozajiem Eiropas mērķiem. Tā tik tiešām ir, ka Eiropas Savienība nerunā tukšus vārdus par emisiju samazināšanu, bet tiešām arī rīkojas un uzrāda rezultāts. Jautājums ir tāds, kur ir robeža šiem uh, ambīcijām. Es dzirdēju, ka līdz 2020. gadiem emisiju samazinājums varētu būt līdz pat 40%. Šeit mēs runājam par globālu problēmu, jo tas nozīmētu, ka Eiropa, kas ir atbildīga par emisijām aptuveni 13-14% apmērā globāli, vienalga, cik tā samazinās procents, globālā situācija nemainīsies būtiski. Uh, Situācija var mainīties būtiski tad, ja ASV un Ķīna uzņemas saistības un pild tās. Tā kā direktora kungs es piekrītu, svarīgākais eh, uzdevums būs pārliecināt valstu vadītājus Eiropas Savienībā. uzņemties būtiskas saistības un izdarīt spiedienu uz ASV un Ķīnu, lai tās uzņemtos saistības. Mans otrs jautājums sa saistīts ar kodolenerģiju. Mums šeit, šajā komitejā, visiem ir liela apņemšanās veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Tomēr ir atsevišķas valstis, kur kodola enerģija ir noteicošais faktors kopējā energobilancē, piemēram, Francijā vai Ungārijā, kur eh, tā veido ap 40%. Un ir arī plāni saglabāt šo procentuālo sadalījumu. Mans jautājums tāds, vai jūs piekrītat, ka drošas eh, kodola kapacitātes saglabāšana varētu būt eh, pozitīvs solis klimata pārmaiņu jautājumā. Jā, paldies. Man liekas, ka mēs esam mazliet kaut ko sajaukuši, jo priekšlikums iepriekš bija 40% energoefektivitāte, nevis atjaunojamo energoresursu ražošanā. Protams, pēc tam eh, klīmā direktora kungs eh, varēs atbildēt pat nākamā runātāja lūdzu. Vai jūs domājat man priekšsādātāji? Divi pavisam īsi jautājumi, jo es saprotu, ka ļoti daudz, kas jau tika jums vaicāts, tik daudz informācijas. Es priecājos, redz, redzot, ka mēs turpināsim darbu uh, šeit vidas komitejā pie šī jautājuma, un tas ir viens no mūsu pirmajiem uzdevumiem. Gal galā Eiropas Savienība ir pierādījusi sevi kā līderi, kā pionieri šai ziņā. Bet tāpat laikā, jā, ir skaidrs, ka, nu, pārstāvība tur nebūs tik pārliecinoša. Tas jau tika teikts. Mēs visi apzināmies, ka šis Ņujorkas samits, eh, kas tiek sauc par Banki Mūna samitu, pirms Limas būs ļoti izšķirīgs, lai varētu noteikt ambiciozus mērķus eh, pēc Parīzes sanāksmes, tie zinām, kas notika arī Kopenhāgenā. Uh, Gan ats, jāsaka, atsevišķi komentētāji jau sāka, ka varbūt esam jau nepareizi visu to iesākuši, ņemot vērā ar pol, polijas valdības izteikumus, e, kas nebija īsti, nu tā, solidāri. Bet, nu jāsaka, varbūt mums tomēr ir, e, nu, nu nav īsti pamats e, optimismam, jo Ķīna, piemēram, kas ir viens no lieliem emisiju radī, radītājiem, uh, Eh, nu, nav nākus klē ar parāk ambiciozām saistībām, bet tomēr varbūt jūs varētu pastāstīt, ko tieši Ķīna ir teikusi. Un savukārt ANO ekspertu panelis jau šobrīd lēš, ka salīdzinot, eh, nu, pagaidām mēs esam tajā pašā Kopenhāgenes līmenī. Un vēl vajag kungs mēs, jūs teicat, ka mēs jau esam izpildījuši noteiktos CO2 samazināšanas mērķus 2020. gadam. Tas ir pozitīvi. Bet pavisam īsi jautājums par vidē draudzīgajiem eh, fondiem. Kas notiek ar finansējumu šim instrumentam? Tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgs, lai palīdzētu arī dienvidu valstīm cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Un varbūt tāds politiskāks jautājums Es gribētu dzirdēt, kas jums, kā komisijas pārstāvam Barozo, piemēram, būtu sakāms eh, Banki Mūna samitā attiecībā uz Limu. Un pēc tam gaidāmo Parīzes samitu. Ir vajadzīga Eiropas saskaņotība. Mēs ļoti labi zinām, kā tas notiek, kad valstis vien pār otru kaut ko kliedz. Ir vajadzīga saliedētība. Tas citādi var novest pie neveiksmas kā iepriekš Tāpēc patiešām gribētu paust cerību, ka mums izdosies panākt zinām saskaņotību, vienotību šajās balsīs. Un ko jūs varat teikt par pašreizējo situāciju, vai valstis spēs savā starpā vienoties? Jā, paldies. Es atvainojos, ka nepareizi izrunāju vārdu vairāk pēc angliskās gaumas, bet ar laiku pielāgošos Grostetskumu. Paldies priekšādātāji. Tika teikts jau patiešām ļoti daudz. Ir taisnība, ka mēs runājam kārtējo reizi par klimatu pārņēmumu. Man liekas, ka mēs atkal nojaunajam caur tām pašām debatēm, kas bija priekšējā mandātā. Un ir taisnība, ka mums ir visi pamati atgādināt to, kas kāda bija situācija Kopenhāgenā. Mēs toreiz visi bijām vīlušies. Tepat laikā es domāju, ka mums jābūt realistiskiem ir jādara viss iespējamais, lai tiktu izteiktas spēcīgas saistības no mūsu partneru puses, tas ir skaidrs. Tāpat laikā man ir pāris jautājumi. Domāju, ka vajadzētu izvairīties no sajukuma attiecībā uz tiem procentiem mērķos, kas tiek citēti attiecībā uz energoefektivitāti, atjaunīgiem energoresursiem, CO2 samazinājumiem un tā tālāk. Jo jā, mums ir šie 40% mērķis attiecībā uz energoefektivitāti, un tas ir ļoti labi, Un šeit nedrīkstam atkāpties no mērķa, bet tāpat laikā jāatminas, ka Eiropa, pat tad, ja tā ir līdera šai ziņā, tad tā tomēr nav perfekta savā rīcībā izpaudusies. Pastāv arī ziņojumi, pavisam nesen ziņojumi, kur tiek teikts, ka uh, e, 70% no enerģētikas sektora nāk tieši no ogļu spēkstacijām. Un jāsaka, ka tieši vispiesārņojošākās spēkstacijas zināmā mērā ir tieši arī Eiropā, Vācijā, Polijā, Lielbritānijā un citās dalību valstīs. Un tāpēc arī šajā ziņā mums jānāk uh, klajā pašiem ar saviem mērķiem, centieniem, uh, Protams, ka mēs nevaram tā vienkārši aizliegt ogles kā kurināmo, nē, jo katrai dalībvalstī ir brīva izvēle veidot savu enerģijas kokteili, jeb um, savienojumu. Bet mums ir jāpalīdz šīm valstīm virzīties uz priekšu, jānāk klajā ar jaunām alternatīvām. Es, mēs jau kopš 2008. gada par turnām. Es gribētu vaicāt, kas notiek ar ogļu uztveršanas un saglabāšanas eh, tehnoloģijām? Vai ir progress šajā ziņā? Ir ārkārtīgi svarīgi arī, lai partneri mūs uzklausa, un tāpat laikā mums ir jāspēj viņiem parādīt, ka mēs ejam uz priekšu ar tehnoloģijām, ka mēs turklāt īstenojam pētniecību, piemēram, lūk par enerģijas uzkrāšanas jautājumiem. Kā mēs varam viņiem parādīt, ka alternatīvi atjaunīgi enerģijas resursi ir efektīvi Un e, jāsaka, līdz šim tas tā nav bijis, jo šo enerģiju nesam, atra, nesam spējuši uzglabāt. Un e, tad, kad savukārt tehnoloģijas mums būs izstrādāts, tad tās mums jāspēj nodot partneriem, lai uzlabotu kopējo cīņu pret klimatu pārmaiņām. Tāpēc es gribu, lai jūs nedaudz pastāstat par to, kas tad notiek ar šīm tehnoloģijām, vai ir progress vai nav, ja mums ir ļoti lēns progress. Un turklāt arī gribētu dzirdēt, e, nu, kas jums sakāms par šo kapitalizēt, eh, klimata jomas kapitalizēšanu. Nu, lūk, atbildiet uz maniem jautājumiem un būšu jums par to pateicīgi. Paldies! Tālāk Eka kungs no GO grupas. Jā, danke, hā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man ir daži jautājumi komisijas pārstāvim. 2007. gadā ANO sagatavoja ziņojumu eh, nosaukumu Long Shadow of Livestock. Eh, tur strādāja profesors dr. Klenfeniks. Šajā ziņojumā tika sacīts, ka vairāk 18% no eh, emisijām rodas no gaļas ražošanas vai iegūs. Šajā sakarā man interesētu, cik lielā mērā Eiropas komisija ņem mums vērā šo faktu, gatavojoties klimata samitam, tāpat arī samitam Parīzē, lai šajā svarīgajā jomā iekļautu arī šo nozari un saglabātu šo divu grādu robežu. Paldies! Grazie, abbiamo un'ultima richiesta di intervento. Da... Un pēdējais runātājs. Sì, grazie Presidente. Io um, faccio il mio intervento appoggiando. Paldies! Es eh, vēlētos izteikt savu atbalstu kolēģiem, kuri sēž man blakus. <clears throat> Protams, es eh, saprotu tos mērķus, kur ir izvirzīti Eiropai un visai pasaulē ļoti efektīvi energo efektivitātes mērķi. Un tomēr ehm, ir valstis, kuras darbojas eh, gandrīz, varētu teikt, pret šiem mērķiem. Proti ir valstis, kuras eh, lielā mērā savu energo neatkarību balsta uz kodolreaktoriem. Itālija, ir apņēmusies izpildīt šos 20. Eh, 20. Eh, gada mērķus, un Itālija ir nolēmusi iegūt fosīlās degvielas eh, daudz efektīvāk uz jūrām un arī daudz vairāk importēt. Uzskatu, ka jauno tehnoloģiju attīstību gaismā mums vajadzētu daudz vairāk runāt par metodēm un nevis izmantot um, tādas tehnoloģijas, kuras ir pilnībā novecojušas. Atcerēsimies kaut vai slānekļa gāzes ieguve. Šī metode ir novecojusi, tā ietekmē negatīvi turismu plūsmu. Šobrīd tiek paredzēts pie Sicīlijas krastiem veikt eh, vismaz izpēti. Un es vēlētos pajautāt, kādā veidā mēs varētu izvairīties no šīs pretrunas. Energoefektivitāte, energo neatkarība ir svarīga, un tomēr mēs nedrīkstam aizvērt acis uz to, kāda seks tas nes videi. Grazie, abbiamo... Paldies! Tādējādi mēs esam izskatījuši visus jautājumus, kas ir saistīti ar augstākā līmeņa sanāksmu klimata jonā. Man personīgi šķiet, ka daudzi no kolēģiem vēlas pamudināt eh, komisiju strādāt un rīkoties daudz pārliecinošāk. Komisijai tika uzdot arī jautājumi, un eh, tagad eh, došu vārdu ģenerāla direktorāta vadītājam, lai viņš atbildētu uz izteiktajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Visbiežāk izskanējušais jautājums bija, ko tad mans priekšnieks teiks Banka Mūna sanāksmē. Uh, nemāk lasīt domas, un tomēr eh, domāju, ka viņš eh, skaidri pateiks, ka Eiropas Savienība ļoti veiksmīgi šobrīd eh, izpilda emisijas gāžu samazināšanas programmu. Kyoto samitā tika paredzēts, ka Eiropas Savienība samazina par 8% CO gāzes par no 8. līdz 10. gadam par 8%. Eiropas Savienība to ir daudzkārt pārsniegusi. Tagad mēs esam jau otrajā periodā un šobrīd mēs izvirzam mērķi jau 30. gadam. Un šie mērķi ir 40% izmešu samazinājums un tas ir daudz vairāk nekā salīdzinot ar 3, 20. gadu. Vismaz 27 eh, 27% enerģija ir jānāk no atjaunīgajiem resursiem, un nezinu, ko komisāra lems, bet esmu pārliecināts, ka mērķi būs ļoti ambiciozi. Eiropas Savienība ir daudz sasniegusi CO2 samazinājumā, un Eiropas Savienība ir vadošā šajā jomā pasaulē. Uh, Kopš 90. gadiem uz vienu iedzīvotāju CO2 izmeši ir samazināti pat uz pusi. Un uh, Eiropas Savienībai piedaloties dažādos starptautiskos fórumos, Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā ir ne tikai jāpiedalās sarunās, bet arī jārāda labs piemērs, jo mums šādu piemēru ir daudz. Piemēram, Ķīnā šobrīd ir septiņi pilotu projekti emisiju tirzniecībai, Šie pilotprojekti tiek īstenoti ar ļoti būtisku Eiropas Savienības un Eiropas komisijas atbalstu. Un um, daudz no programmu nodrošinājuma un arī no prasmēm Ķīna ir guvusi tieši no Eiropas Savienības. Tāpēc eh, šobrīd cenas Ķīnas tirgu ir daudz lielākas nekā Eiropā Izglītība, iedzīvotāja izglītošana ir ļoti svarīga, pēc tam ne tikai iedzīvotāja, bet arī valstu vadītāja izglītošana. Šobrīd CO2 cenas ir zemas, bet mēs esam sagatavojuši priekšlikumu un ceru, ka parlaments un šī komiteja īpaši sagatavos savu atzinumu par mūsu priekšlikumu. Tātad pretējs Eiropā šobrīd ir arī sekotāji Amerikas Savienotās valsts, Dienvidkoreja, Austrālija, Ķīna. Par Amerikas Savienotajām valstīm runā, runājot, tās vidas aizsardzības aģentūra šobrīd sagatavo apjomīgu likumdošanas aktu, jo um, Šobrīd pat ir iesniegta prasība augstākajā tiesā par to, vai šī aģentūra ir pilnvars sagatavot šādu priekšlikumu. Un tomēr šī aģentūra gatavo priekšlikumu, lai samazinātu CO2 izmešus īpaši no novecojušām ogļu spēkstacijām. Tātad eh, arī apvienotās valsts, ar savienotās valsts kaut ko dara. Viņi ir apņēmušies 17% samazināt Kopenhāgenā un Mēs apņēmāmies 20%, viņi mazāk, ceram, ka viņi to izpildīs. Svarīgs jautājums, par ko samitā runās arī Barozo kungs, ir tas, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai arvien vairāk valstu ambiciozāk izturētos pret šo mērķu īstenošanu. Lai nebūtu tā, ka mēs dalamies ne tikai ar mūsu izstrādātajiem politikas mērķiem, mēs dalāmies arī ar jaunākajām tehnoloģijām. Jo šobrīd eh, ir paredzēts, ka līdz 30. gadam tiks eh, samazināts, tiks samazināti izmeši, bet mums ir jāpārliecina arī citas valsts, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc līdz Parīzai Eiropai vajadzētu runāt vienotā valodā, un būtiskākais vārds ir iesaistīšanās. Arvien vairāk valstīm ir jāiesaistās emisiju samazinājumā, un šeit jau izskanēja jautājums, ko tad mēs vēlamies Parīzē sasniegt. Vai nebūs tā, ka Kyoto panāktais līgums vai tā mērķi tiks zināmā mērā at, atšķaidīti? Šobrīd mēs ārkārtīgi daudz strādājam, lai Parīzē panāktā vienošanās būtu jēgpilna, jēgpilna no izmešu samazinājuma viedokļa, un otrs, Parīzē mēs vēlamies eh, panākt to, lai izmešu samazināšana tiktu uzraudzīta un lai tiktu izstrādāt adekvāti kritēriji, kā to uzraudzīt. Tas ir ļoti svarīgi. Mums eh, ir jāsadarbojās un jāpalīdz viens otram un uh, uzraudzības um, kritēriji arī par tiem notiks sarunas turvākajā pusotra gada laikā līdz Parīzai. Un, kā mums tapa zināms, tas būs ārkārtīgi būtisks um, sarunu temats arī līdz Limas konferencei. Mēs uh, labi apzināmies to, ko esam paveikuši, apzināmies to, ko arī neesam paveikuši, un tomēr mums ir jāizveido caurskatāma sistēma, un tas arī būs saruna galvenais temats. Man uzdeva vairākus jautājumus par klimata finansējumu. Lai finansējums tiešām tiktu novirzīts eh, emišu izm izmešu apkarošanai, uh, Tā saucamais zaļais klimata fonds šobrīd eh, mēs varam uzsākt kapitalizāciju. Ir panākt vienošanās par administratīvajām prasībām. Šobrīd zaļais klimata fonds jau ir izveidots, un kapitalizācija būs viens no būtiskākajām, viena no būtiskākajām prasībām Paris, Parīzes līgumā. Bet varbūt svarīgāk ir pieskarties tam, kā šobrīd klimata apkarošanā izmantotā nauda tiek eh, apgūta pasaulē. Debatēs par zaļo klimata fondu ir parādījies eh, arī tas, kādā veidā mēs pārbaudīsim sasniegto. Viss finansējums, kas ir ticis, eh, vai viss finansējums, kas ir ticis novirzīts klimata apkarošanai, ir ticis adekvāti izmantots. Jau šobrīd ir skaidrs, ka komisijas izmantotā nauda, kas tiek paredzēta attīstības veicināšanai, tas ir viens ļoti svarīgs kritērijs. Tas arī ir viens eh, būtisks attīstības palīdzības eh, kritērijs. Komisija tiešām pārbauda, vai nauda tikusi novirzīta tam, kam tā ir tikusi paredzēta. Vairāk jautājumu bija par jauktiem energoavotiem - kodolenerģija, ogļu spēstacijas, nafta, gāze un par slānekļa gāzi un slānekļa naftu. Energomikslis ir dalību valstu kompetencē. Līdz ar to komisija diktēt vai pat teikt neko tur nevar. Arī citas institūcijas neko nevar bilst par dalību valstu veikumu un par to, ko da dalību valstīm vajadzētu darīt energomiksu nodrošināšanā. Dalību valstu kompetence. Un tā tas paliks arī turpmākajos gados. Tomēr mēs varētu darīt kaut ko, un tas arī ir iekļauts 30. gada sarunās. Tā ir izveidot pārvaldību energo mikslī. Mums ir nepieciešams, lai dalību valstu energoplāni būtu daudz caurskatāmāki, pie tām eh, tā nav Eiropas institūcija prasība, bet gan dalību valstu kaimiņu prasība. Un domāju, ka par to mēs vēl diskutēsim tuvākajos gados, un tā ir ne tikai klimata politikas daļa, bet arī energo nodrošināšanas daļa. Kodolenerģija. enerģija ir paredzēts celt jaunas kodolstacijas, kodolenergostacijas par ogļu izmantošanu. Mēs e, ar lielu nožēlu raugāmies uz to, ka pēdējo divu gadu laikā ogļu enerģijas e, pieaugums ir novērots un ceram, ka šī situācija atrisināsies, ja mēs sakārtosim oglekļu tirgu. Tik uzdots jautājums arī par uh, oglekļa saistīšanas un uzglabāšanas tehnoloģija attīstību. Ir dalība valsts, kuras ir ļoti daudz sasniegušas un kurās tiek īstenot eksperimentāli projekti saistība, saistīšanai. Komisija ir atvēlējusi pār par 300 miljonus eiro, lai izveidotu milzīgu saistīšanas eh, uzdevumu uzņēmumu apvienotajā karalistē, un eh, tam, kā jau teicu, ir paredzēta 300 miljoni. Tik uzdots jautājums arī par lauksaimniecības lomu. Vai par to tiks runāts un tās ietekmu uz klimatu tiks runāts starptautiskā līmenī? Jā, lauksaimniecībai, manuprāt, netiek atvēlēta pietiekami liela loma sarunās. Šobrīd mēs eh, sadarbojoties ar mūsu starptautiskajiem kolēģiem runājam par lauksaimniecības lomu. Uh, Arī otrajā pilārā ir paredzēta būtiska naudas novirzīšana uz um, mazāk oglekļa intensīvu lauksaimniecisko ražošanu. 30. gada mērķos komisija ir paredzējusi arī to, ka nākotnē mums vajadzētu runāt par tādu zemes sektoru, kurā lauksaimniecības un mežsaimniecības izmeši tiktu nodalīti no energo izmešu sektora. Man uzdeva konkrēti jautājumu par oglekļu noplūdi. Par oglekļu noplūdi. Komisija ir lēmusi, un komiteja to toreiz atbalstīja, ka šobrīd Eiropas parlaments uzņemsies pārbaudītāju lomu, ka mēs turpināsim uzskaitīt tos sektors un nozars, uh, kurās eksistē oglekļu noplūdes risks līdz 20. gadam. <clears throat> Ir tādi, tādas jomas, kurās tiešām var vēl daudz darīt, eh, lai samazinātu oglekļu noplūdu kaut vai pēc 20. gada. Šobrīd oglekļa noplūda nav problēma, bet eh, pēc 30. gada un arī raugoties uz dalību valstīs notiekošo uh, daudzi energointensīvi ražotāji tiešām varētu pārkāpt šos mūsu mērķus. Šobrīd eh, mēs debatēs lielā mērā apzināmies, ka oglekļa noplūde ir būtisks izaicinājums, un komisija ir sagatavojusi um, sarakstu, kurā tiek uzskaitītas nozars, un um, mēs mēģināsim to ietekmēt arī ar finanšu līdzekļiem. Man uzdeva rautā, jautājumu arī par otrā saistību perioda finansējumu. Šis eh, priekšlikums jau ir guvis 27 dalību valstu apga, ab, atbalstu, un tomēr 28. tas vēl nav pieņemts, un ceram, ka oktobrī arī pēdējā dalība valsts to akceptēs. Man uzdeva jautājumu, kādi konkrēti projekti šobrīd tiek īstenot no komisijas puses. Tirgus stabilitātes rezerve būs ārkārtīgi svarīgs eh, instruments, lai oglekļa tirgus darbotos tā, kā mēs vēlamies redzēt to darbojamies. Arī jūrniecības sektora izmešos ir vēl daudz darāmā. Ir eh, jautājums par 2030. gada pakotni, bet, kā jau teicu, par to valstu un valdību vadītāji diskutēs eh, oktobrī. Un tad, balstoties uz samita lēmumiem, komisija savukārt sagatavos jauno pēc 2020. gada oglekļa tirgus versiju. Tas darbos, tas balstīsies ne tikai uz rezerves eh, fondu, bet arī iespējams uz idejām par to, ko tad Eiropas līmenī varētu darīt, lai samazinātu emisiju izmešas dalību valstīs. Tas būs saistīts ar eh, degvielu, biodegvielu jomu, ar automašīnu jomu un ar veselu virkni citu produktu un ražojumu un pakalpojumu, piemēram, kādā veidā uzlabot eh, gaisa kondicionierus, kur šobrīd tiešām ir veids negatīvu ietekmus klimatu. Priekšsēdētāja kungs, eh, šķiet, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu. Varbūt man nebija pietiekami daudz laika iedziļināties detaļās, un tomēr vēlos jums apsolīt, ka Eiropas Savienība septembrī Banka Mūna samitā būs vadošajos ešalonos. Mēs esam apņēmības pilni turpināt iesākto un veiksmīgi to turpināt. Paldies! Grazie! Es paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies Zelbēker kungam! Es domāju, ka ņemot vērā jūsu sniegtās atbildes, mēs šo tēmu tad varam uzskatīt par izskatītu, redzu, ka Nikolson kungs ir ieties talpā. Viņš ir referents, kas atbildīgs par mūsu nākamo darbu kārtības jautājumu, um, tātad jaunie pārtiks produkti, un tāpēc es domāju, ka mēs varam uzreiz ķerties pie nākamā darbu kārtības punkta. Kā jau jūs visi zināt, jauno pārtiks produktu regula ir regula ar ļoti sarežģītu pagātni šeit iestādēs. Ņemot vērā, ka 2008. gada janvārī komisija pieņēma priekšlikumu regulai, padome, um, padoms un parlamenta regulai, tā tika paredzēta, to tika paredzēts pieņemt parastajā procedūrā, mums neizdevās panākt par to vienošanos samierināšanās komitejas darba noslēgumā 2011. gada martā mēs tomēr nevarējām vienoties par tādu priekšlikumu, kas būtu abiem likumdevējiem pieņemams, un līdz ar to procedūra tika uzskatīt par noslēgušos iepriekšējā sasaukumā. Bija virkne tēmu šai kontekstā, kas netika tā arī atrasināta, bija konflikta, eh, konflikts starp kompetencēm dažādiem komisāriem, mans priežādais ļoti labi informēts Par to, ka mums bija ļoti daudz diskusiju par klonēšanu ar agrikomiteju. Tas ir joprojām tāds temats, par ko diskusijas turpinās. Un joprojām neviens nezina, kas tad īsti, kuram tad īsti pie, piekrīt šī kompetence. Šobrīd ir jauns priekšlikums, ko izstrādā komisija atkārtoti, un gribētu uzsvērt, ka agrāk iepriekšējā sasaukumā eh, tika izteikti lūgumi veikt ietekmes novērtējumu. Un šodien mūsu darbs risināsies šādi. Vispirms došu vārdu attiecīgiem komisijas pārstāvim, kas mūs iepazīstinās ar priekšlikumu par šiem jauniem pārtiks produktiem. Tad uzklausīsim EFSA pārstāvi un tos, kas sagatavo šī ietekmes novērtējumu. Pēc tam būs komitejas debatas. Tātad vispirms došu vārdu komisijas pārstāvim, lai iepazīstina mūs ar šo priekšlikumu. Lūdzu. per eh, l'illustrazione della proposta. Um, thank you very much, Mr. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es esmu Šantala Bruči, tas ir mans vārds. Un lūk, paldies, ka devāt mums vārdu. Paldies arī, ka iekļāvāt šo ļoti nopietno dokumentu šīs komitejas šodienas darba kārtībā. Paldies referentam Nikolsonu kungam tāpat, jo tieši tā kā jūs pamatot teicāt, samierināšanās process nos, nenos, nenoslēdzās ar panākumiem. Tas viss bija saistīts ar klonēšanu. Tagad esam sagatavojuši priekšlikumu par jauniem pārtiks produktiem, un tas ir atšķirīgs no diviem iepriekšējiem klonēšanas priekšlikumiem, kas tika iesniegt parlamentam. Ir ārkārtīgi svarīgi apspriest šo priekšlikumu, jo Te tiek ņemt vērā samierināšanas procesa rezultātā panāktais pozitīvais. Nu, un regulas priekšlikums tās pašreizajā formā attiec uz jauniem pārtiks produktiem, kas nav tikuši lielos apmēros patērēti Eiropā, bet ko, ko uzņēmumi vēlētos laist tirgu. Tātad regula vērsta uz to, ka šie jaunie pārtiks produkti, jeb šie, nu, uh, novatoriskie produkti, produkti tiek laisti tirgu, vienlaikus nodrošināt to nekato, nekaitīgumu un paredzot atbalstu novatorismam MVU. Vēl svarīgāk ir tas, ka regula, kas šobrīd ir spēkā pēc daudzu domām, tostarp arī pēc nozars, MVU un patērētāju, arī mūsu pašu domām, e, nav pietiekami efektīva, jo procedūras ir ārkārtīgi garas un apstiprināšanas process vispirms tiek īstenots dalību valstī, pēc tam, ja pastāv iebildumi, tad šie dokumenti tiek izplatīti citām dalību valstīm, nosūtīti komisijai, tad tālāk ir zinātniski iebildumi, tad vēršamies pie EPNI, ja pārtiks nekaitīgumi iestādes, tad, tad process ir ārkārtīgi garš, sarežģīts, un visi ir viensprātis, ka to pilnīgi noteikti ir iespējams uzlabot. Un tieši tāpēc esam izstrādājuši šo priekšlikumu, kā jūs teicāt, semināršanas procesā panākumu nebija, un šis tāpēc ir ir jauns priekšlikums. Ārkārtīgi svarīgi atbalstīt novatorismu, un tam nepieciešams racionalizēt visus procesus, sistematizēt to, ka iesniegumi tiek nosūtīti patiešo komisijai, tur tiek izvērtēts risks, epnī ietvaros uzreiz, un nav jāiet ento pakāpju procesu. Jā, tas tādā veidā uzlabosim efektivitāti, process būs ātrāks, un turklāt vienlaicīgi kas nav mazsvarīgi, tiks sistematizēts imports no trešām valstīm attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, tādiem produktiem, kas nekad nav tikuši patērēti Eiropā, bet tā kā tie ir lauksaimniecības produkti, un ja tie ir patērēti jau ļoti ilgi, vismaz 25 gadus šajās trešās valstīs, tad tādā gadījumā mēs ierosinam, ka šīs trešās valstis, kas pārstāvā attīstības valstis, nevis iet cauri apstiprināšanas procesam, bet gan vienkārši informācijas, jeb paziņošanas procedūrai. Tā ir vienkāršāka procedūra, kas būtu vēl īsāka. Protams, ka dalībvalstīm vienmēr būs iespēja iesniegt iebildes tajos gadījumos, ja tās uzskata, ka pastāv būtiski, būtiski draudi nekaitīgumam. Uh, bet ir trešo valstu ražotājiem iespēja, kas paši, paši savās valstīs, lūk, ir patērējuši šādus produktus, e, nu, nākt klējā ar, izmantot šādu procedūru. Tas ir jauninājums. Arī, pru, arī šis jautājums tika skatīts semināšanās procesā. Mēs vēlējāmies vienkāršo definīciju, par ko semināšanas procesā netika panākta vienošanās. Tad tās ir jauni produkti Eiropai. Kopš 97. gada viņi nav šeit patērēti, tas bija pirma, regulas pirmais datums, un nav patērēti būtiskos apjomos nevienā no dalību valstīm. Vēlējāmies, lai priekšlikumā izvairāmies no tām grūtībām, kas saistītas ar jauno produktu kategorijām. Un tāpēc mums ir e, tāds. E, saraksts ar jaunajiem produktiem, kas ietilpst šai definīcijā. Mēs, protams, saprotam, ka tas varētu savā ziņā būt maldinoši, tāpēc, ka nav skaidra pilnīga saraksta, bet tikai tāds ilustratīvs saraksts ar jauniem produktiem. Nu, protams, ka mēs esam pilnīgi noteikti gatavi eh, šo definīciju tālāk precizēt. Tajos gadījumos, ka tas jums varētu šķist maznozīmīgi. Runājot par šiem procesiem, ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā, kā eh, pilnvarošana eh, šais pilnvaršu rezultāti šajā kontekstā būtu ģenēriski, respektīvi MEU, kas parasti vēlas izveikt pilnu risku novērtējumu, tādējādi gūs ieros, iegūd priekšrocības no šī izvērtējuma, jo pašreizējais regulējums paredz arī vēl papildus procedūru, kas ļauj citiem uzņēmumiem tad iekļūt tirgu ie, apstiprinājumā sistēmas ietvaros, bet tas ir daudz sarežģītāk, respektīvi ir jā, tad, kad jaunais produkts ir apstiprināts saskaņā ar pašreizējo tiesības aktu, tad uzņēmumu uzņēmumam šobrīd ir jāpierāda, ka šis viņu cits produkts ir bu pēc būtības ekvivalents jau apstiprinātiem produktiem. Tas at atkal ir procedūra, kas prasa laiku, prasa līdzekļus, un mēs vēlamies to atrasināt, piedāvājot ģenerisko pilnvarojumu jeb vispārīgu pilnvarojumu. E, kā jūs pamanīsiet, tad ir 5 mēneši piešķirti EPNI, lai veiktu risku novērtēšanu, un maksimāli pie, e, na, 9 mēneši kopējiem, atļ, kopēji atļaušu saņemšanai. Par datu aizsardzību runājot šī vispār, šis vispārīgais pilnvarojums ir paredzēts, bet, lai palīdzētu atsevišķiem uzņēmumiem, kuriem ir kapacitāte un kas var, piemēram, eh, izgudrot pārtiks produktus pamatoties pašu uz savu uh, pētniecību un datiem, mēs ierosinām noteikti arī datu aizsardzības klauzulas, respektīvi ne piešķirt nevis vispārēju apstiprinājumu, ģenerisku apstiprinājumu, bet tādā gadījumā uzņēmumam būs autorizācija eh, šo produktu laist tirgu, eh, tāpēc, ka viņi paši ir veikuši ieguldījumu, pētījuši visu šo jautājumu, bet viņiem ir jāspēj pierādīt, ka viņi paši ir izstrādājuši saviem spēkiem šādu jaunu produktu, tātad viņiem jāspēj sniegt eh, dati šādas nevispārīgas atļaujas eh, piešķiršanai. Kā jau teicu, šis priekšlikums nāk kā rezultāts darbam, ko paveica, sam, paveicāt samierināšanās komitejā. Tātad, protams, klupšanas akmens pārsvarā šai procesā bija klonēšana. Mēs vēlamies uzlabot pašreizējo situāciju, un visi tiešām piekrīt, ka tas ir nepieciešams. Uh, Mēs labprāt vēlami, vēlētos pātrināt apstiprināšanas procesu, veicināt piekļuvi tirgumu, līdz ar to veicināt novatorismu, vienlaicīgi tāpat laikā nodrošināt pārtiks nekai, ne, nekaitīgumu. Vakar saņēmām un paldies par to parlamentu sekretariātam e, ietekmes novērtējumu projektu, mazliet ar to iepazināmies, gan tā ļoti strauji, gan tas bija ārkārtīgi interesanti. E, bet jāsaka, te tad no nu arī savu uzstāšanos beigšu, un, nu, jāsaka, labprāt atbildēšu uz konkrētiem jautājumiem, ja jums, godātie deputāti, tādi rastos. Lielas paldies, ka iekļāvāt šo jautājumu darba kārtībā. Grazie. Adesso... Eh, Jā, paldies. Tālāk EFSA pārstāvu vārds. Thank you very much, Mr. President. Jā, paldies priekšsarētāji par to, ka uzaicināt EFSA aģentūru uz šīm debatēm un devāties pie izteikties. Sākšu ar to, ka EFSA nav iesaistīta likumdošanas aktu izstrādē un nav atbildīga par pārtiks e, jomas politiku, bet paldies, ka uzaicināt mūsu šīm debatēm. Vēlos izcelt dažas no pašreizējām un plānotajām aktivitātēm e, mūsu aģentūrai saistībā ar šī priekšlikuma stāšanos spēkā. Attiecībā uz pašreizu situāciju šajā decentralizētajā procedūrā EFSA izvērtē tikai tos pieteikumus, kur dalību valsts ir cēluši iebildums izvērtējumu, kur veikuši kompetentās iestādes dalību valstīs. Tas veido aptuveni divas trešdaļas no pieteikumiem, kurus EFSA izvērtē pēc tam, kad Eh, to tās ir izvērtējuši dalību valsts. Tas skaidri parāda, ka jaunais priekšlikums ar centralizētu procedūru ievērojami pātrinātu procesu. Līdz ar to kopējais laiks, kas vajadzīgs līdz šai izvērtēšanai, tiks ievērojami samazināts. Šo pakalpojumu EFSA nodrošina bez maksas, neprasa nekādu maksu par to, respektīvi, attiecībā uz regulēto produktu jomu tas ietver arī jauno pā, eh, pieteikums jaunai pārtiks līdzekļiem. Šī procedūra, centralizētā procedūra, pātrinās darbu, bet tāpat laikā palielinās EFSA darba slodzi. Tomēr mēs esam plānojuši pārvietot eh, aģentūras iekšienē darbinieks pārcelt uz citām nodaļām, līdz ar to eh, mēs neprasīsim eh, palielināt personālu, lai paveiktu šos jaunos pienākumus. Tāpat vēlos informēt, balstoties uz Eiropas komisijas pieprasījumu, esam sākuši sagatavot arī papildus dokumentāciju, vad, vadlīnijas, kuras EFSA eh, izdos nākamā gada oktobrī Protams, jā, līdz tam tiks pieņemta ja, attiecīgā regula par jauno pārtiku. Vadlīnijas būs pieejams publiskām konsultācijām, lai visi iesaistītās puses varētu sniegt savus komentārus, un, protams, ka visi šie komentāri tiks izvērtēti un apskatīti vadlīnijās pirms tās tiks publicētas lai atbalstītu pietiekumu iesniedzējus un visas iesaistītās puses, mēs plānojam 2016. gadā rīkot informatīvu sesiju ar pieteicējiem vai jebkuru, kurš būs ieinteresēts, lai sniegtu papildus skaidrojums par vadlīniju dokumentu un dot iespēju arī pieteicējiem uzdot e, jautājumus, prasīt skaidrojumus par zinātniskajām e, prasībām, lai iesniegtu pieteikumu. Kā EFSA nesen paziņoja, saskaņā ar EFSA centieniem stiprināt pakalpojumus, ko tās sniedz pieteicējiem, turpmāk būs iespējams arī uh, sniegt paskaidrojums tiešā veidā zinātniskās izvērtēšanas laikā. Mēs apzināmies, ka vairākas dalību valstis ir izveidojuši labu kompetenci jaunu pārtiks produktu izvērtēšanai. Un mēs ieteiktu dalībvalstīm saglabāt arī nākotnē savu šādu kompetenci un konsultēt pieteicējus. Tāpat mēs uzskatām, ka ir svarīgi, ka dalībvalstīm ir šī kompetence, lai varētu izskatīt uh, paziņojums par tradicionālo pārtiks produktiem. Mēs vēlētos izmantot šo dalībvalstīs esošo kompetenci tādā ziņā, ka plānojam piešķirt līgumu tad, kad jau regula būs pieņemta. Un vēlētos, lai dalībvalstis, kas piesakās uz šo līgumu, palīdzētu EFSA darbā, un to mēs ļoti augstu novērtētu, un tas pātrinātu mūsu darbību. Papildus tam eh, tiem ieguvumiem, ko sniegs jaunā procedūra. Konsultatīvā fórumā mēs jau to apspriedām pagājušajā mēnesī, plānojam arī izveidot tīklus ar dalību valstīm, ar ekspertiem par vispārīgiem jautājumiem, būs iespēja apmainīties ar viedokļiem, bažām saistībā ar jaunu pārtiks eh, produktu izvērtēšanu. Protams, ka šāds eh, tīkls neapspriedīs individuāls konkrēts eh, pieteikums, bet kā daudzās citās jomās EFSA darbībā tā būs svarīga platforma viedokļu apmaiņai un sadarbībai dalību valstu līmenī. Paldies! Ringrazio l'EFSA per Jā, paldies EFSA pārstāvim par šo īso prezentāciju. Un tagad došu vārdu stratēģijas un izvērtēšanas eh, pakalpojumu centram ADAS, kuriem šeit ir trīs eksperti kā pārstāvi. Un viņi prezentēs mums ietekmes pētījumu. Jums ir 15 minūtes kopā. Kā jūs to sadalāt savā starpā, tas ir jūsu ziņā, lūdzu. Jā, paldies, ka uzaicinājāt mūs šorīt šeit, lai e, prezentētu ietekum, papildus ietekums izvērtējumu. Man šeit līdzīgi kolēģi, līdz Stevens Komp e, Kompkins no Adas, e, mēs vispār stāvam apvienoto karalisti. Mēs tikām lūgti veikt papildus ietekums izvērtējumu Mēs iepazīstināsim ar galvenajiem rezultātiem, un kolēģi man palīdzēs. Varbūt varat palūgt nākamo slaidu. Tātad mums lūdza strādā balsot trim galvenajiem mērķiem. Pirmkārt, pārskatīt ietekmes novērtējumu, ko komisija sagatavoja 2008. gadā, otrkārt izskatīt e, pašreizējos priekšlikumus, izvērtēt iespējamos ieguvumus, un treškārt iepazīties ar jauniem materiāliem, kas ir tikuši publicēti pēc 2008. gada ietekmes izvērtējuma. Mēs veicām vairākas pētnieciskās darbības, lai izpildītu šos mērķus, dokumentu izpēti, iepazināmies ar attiecīgo literatūru. Tāpat arī veicām intervijas programmas ietveros Eiropas komisija un EFSA, tāpat arī citas iestādes, tā skaitā dalību valstu iestādes, tāpat arī rūpniecības asociācijas, nozara asociācijas, patērētāja aizsardzības asociācijas un trešo valstu interesētās puses. Pavisam īsi par būtiskajiem aspektiem. Pārāk detalizēt e, nestāstīšu, došu pēc tam vārdu saviem kolēģiem, bet vēlos pieminēt piecus būtiskākos jautājumus. Pirmkārt jau darbības jomu un definīciju, attiecībā uz šī definīcijas noteikšanu, iekļaujot visus pārtiks produktus, kas netika izmantota pietiekami lielā mērogā līdz 1997. gada 15. maijam. Mēs prezentējām ziņojumu projektu, kas šobrīd ir pieejams. Tas tiks pabeigts pēc šīs sanāksmes un pēc konsultāciju procedūras. Un, protams, ka esam gatavi atbildēt arī citiem jautājumiem. Un došu vārdu Stīvenam Tomkinsam, kurš iepazīstinās jūs ar galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem. Paldies! pirmais jautājums, ko mēs skatījām, ir darbības joma un definīcija. Mums jau sacīja, ka jaunovas pārtiks produktu definīcija piesaistīta 1997. gada 15. maijam. Uh, ja, līdz, ja pēc tam tā produkts nav ievērojami lietots, tad tas var tik uzskatīts par jaunu pārtiks produktu. Ideja kā tāda ir laba, bet eh, runājot ar patērētāju pārstāvjiem, bija ļoti atšķirīgi viedokļi. Uztvere ir tāda, ka tas varētu nozīmēt eh, to, ka simtiem tūkstošu produktu ir nepieciešams uh, iekļaut šo, eh, šos produktus. Tad šis, šo kategoriju likvidēšana, tad praktiski jebkas, kas tiek lietots līdz 2007. gadam, var tiek uzskatīts par jaunu pārtiks produktu. Eh, piemēram, tradicionāla audzēšanas programma ietvaros izaudzēti augļi vai varētu kļūt par jauniem eh, pārtiks produktiem, kas varētu radīt milzīgu administratīvo slogu un no patērētāju viedokļi viedoklis bija pilnīgi savādāks. Ja ir ļoti plaša definīcija, tad tas eh, atstās eh, iespējas kaut kāds caurums, ka kaut kāds eh, pārtiks produkti, kas ir jauni, varēs kaut kur pa kādiem caurumiem tikt cauri bez šīs uh, bet šī tiesība akts piemērošana un ka ir nepieciešams lielāks eh, vai drīzāk intensīvāks dialogs eh, starp eh, ES iestādēm, patērētāju tiesību aizsardzības organizācijām un nozars pārstāvjiem, lai saprast, kas īsti ir domāts. Tā, tā tad centralizētās autorizācijas procedūras ietekme. Autorizācijas procedūra tiks veikta EFSA. Līdz ar to dalību valsts e, izvērtējums procesa sākumā vairs nav nepieciešams. Tas ir labs risinājums. Mēs samazinām e, pieteikumu izskatīšanai nepieciešamo termiņu. Un tagad būs mazāk iesaistīto cilvēku, kas izskata šos pieteikums, bet ir jāatzīst, ka ir pietiekami daudz jomu, kur komitoloģijas procedūra, piemēram, ir ļoti lēna, pieteikumi iesprūst pastāvīgajā komitejā, un ja Eiropas komisija tik tiešām vēlas izveidot ļoti uzticamu procesu pieteicējiem, piet, pieturoties pie stingra laika grafika, tad vajadzētu katrā procesa posmā noteikt termiņus. Tāpat dzirdējām arī par jauno atviegloto paziņošanas procedūru tradicionāliem pārtiks produktiem. Protams, ja ir pārtiks produkts no citas valsts, kas tiek uzskatīts par drošu, izmantots uh, plaši sabiedrībā, tad tam vajadzētu arī vienkāršotu riska izvērtēšanas procedūru. Tomēr intervijās no trešām valstīm uh, tam varēja būt uh, nu, viedoklis ir tāds, ka tam varētu būt ierobežota ietekme. Tas kaut kādu pārstrādi izgājuši pārtiks produkti varētu dot tikai tādu ierobežotu iegūmu šī vienkāršotā procedūra. Tāpat laikā, ja mums ir datu prasības, uzrādīt eh, drošas lietošanas vēsturi, tas ir ļoti grūti zinātniskā literatūrā ir daudz eh, pretrunīgas informācijas par to, cik tas ir iespējams. Manuprāt, prasības datu iesniegšanai ir nepieciešams daudz precīzāk definēt, lai dalībvalstis neiesniegtu tik daudz protestus un lai process eh, neiekļu, neievilktos pārāk ilgs. Mēs paskatījāmies, ko, cik daudz izmaksā jau nu, pārtiks preču pieteikumu iesniegšana. Tas atkarīgs arī no lielā mērā no vadlīnijām, datu prasībām. Parastām, eh, parastai autorizācijai tas uzlabojums ir pietiekami labs, maziem uzņēmumiem, maziem vidējiem uzņēmumiem vairs nebūs jā, jāiziet visai autorizācijas procedūrai, ja uzņēmumi ir ko līdzīgi veikuši iepriekš ir nepieciešams e, izveidot robustu datu aizsardzības mehānismus. No nozars puses bija zināms bažas, ka datu aizsardzības režīms e, nevar tikt nodrošināts, īpaši, ja liels uzņēmums strādājas ar zinātniskām organizācijām, e, lai šos datus iegūst, un ja tas ja ievietots atsaucas zinātniskās publikācijās, tad uh, datu aizsardzības licence nevar tikt izsniegta, un tas nozīmētu, ka ja datu aizsardzības režīms nestrādā tā kā plānots, tad eh, eh, autorizācija netiek izsniegta, un tas, protams, eh, izjauc visu mērķi, kāpēc šis režīms vispār ir izveidots. Nākamo slaidu, lūdzu. Tālāk, eh, skatoties eh, nacionālo iestāžu un aģentūru lomu, kā eh, regulas priekšlikumā rakstīts dalībvalstu lomu, aprobežosies ar dalību pastāvīgā komitejā, balsoties uz FC veiktajiem drošības nekaitīgumu izvērtējumiem. Dalībvalsts iestāžu uzklausīšanu, EFSA uzklausīšanu ļauj mums konstatēt, ka dalība valstis labprāt palīdzētu EFSA viņa darbā sniedzot savas zināšanas un kompetenci, kas palīdzēs arī uh, nodrošināt lielāku vienprātību, tad, kad uh, runa būs par balsošanu pastāvīgai komitejā. No otras puses nav iespējams šobrīd vēl prognozēt to, cik lielā mērā uh, dalību valstis plāno vai būs gatavas protestēt pret e, jaunu pārtiks produktu ieviešanas no trešām valstīm. Tas arī lielā mērā būs saistīts ar pieteicēju sniegtajiem datiem, piemēram, par drošas lietošanas vēsturi. Ieteikumi, kas izrietēja no pētījuma, bija tādi, ka nepieciešams dalībvalsts iesaistīt eh, nekaitīguma izvērtēšanas procesā, cik tas ir iespējams, lai uzlabotu centralizētās sistēmas efektivitāti, bet arī lai nodrošinātu zinātnisko uzticamību EFSA veiktajam izvērtējumam un atzinumam. un risks tam, ka dalībvalsts varētu regulāri iesniegt pamatots iebildums, eh, to varētu risināt, izveidojot eh, skaidrus standartus datu ievākšanai, piemēram, par drošu patēriņu vēsturi. Pēdējais no būtiskajiem izskatītajiem jautājumiem attiecības starp šo regulas priekšlikumu un citiem tiesību aktiem Eiropas Savienībā šajā jomā. Vairākas eh, iebildes minēja tieši nozara pārstāva arī EFSA saistībā ar jauno pārtiku, kas saistās ar to, ka jauniem pārtiks produktiem būtu jāiziet divus izvērtējumus. Viens tiek prasīts regulā 1924 2006 un 5 gadu datu aizsardzības periods, ka, kas attiecināms saistībā ar veselības prasībām pārtiks precēm. Tas ir liels izaicinājums uzņēmumiem iesniegt atsevišķus datus e, vienlaicīgi, kas saistās ar e, produkta drošumu. saistībā ar jaunu pārtiks preču izvērtēšanu un ietekmu uz veselību. Jo bieži vien tas ir atkarīgs no tā, um, kā ir veikti klīniskie pētījumi, kas bieži vien aizņem ļoti ilgu laiku. Un ja šie divi atsevišķie vērtējumi ir jāveic atšķirīgos laika posmos, tad attiecīgie datu aizsardzības periodi, vai pareizāk sakot, to termiņi nesakritīs. Tas varētu radīt problēmas uzņēmumiem un potenciāli kalpot kā iniciatīvu mazinošs faktors, lai tirgu jauns pārtiks produkts. Tāpat arī pastāv dublēšanas risks, izvērtējot jauno pārtiku, kad satur um, dietisks vielas. Jauniem pārtiks produktiem būtu jāveic vēl viens Э, izvērtējums balsojums uz regulu 609 2013. Līdz ar to saskaņā ar to, ko dzirdējām intervijās, bija liels atbalsts abu izvērtējumu apvienošanā vienā procesā, lai nodrošinātu, ka abi procesi notiek paralēli un nenotiktu dublēšanās un pārklāšanās. Pēdējais eh, no iebildumiem, kurus minēja arī patērētāja tiesība aizsardzības organizācijas, ka šobrīd nav Eiropas Savienības līmenī harmonizēta situācija par eh, botānisko vielu regulējumu. Daži no tiem var tikt uzskatīti par pārtiks precēm dažās dalību valstīs, bet citās eh, kā medicīniskie produkti, kas var radīt zināmas problēmas centralizētā sistēmā. Jo lēmumi var tikt bloķēti, ja jauns pārtikas preces satur botānisks sastāvdaļas. Ieteikumi Ja iespējams, drošuma un ietekmes uz veselību izvērtējums jauniem pārtiks precēm jāveic vienlaicīgi, lai attiecīgie datu aizsardzības periodi varētu sākties un beigties e, vienā un tajā pašā laikā abām, abiem procesiem. Jo, ja tas notiks atšķirīgos laikos, tad ir nepieciešams nodrošināt e, pietiekam datu aizsardzības periodu at, attiecībā uz dietiskajām vielām ir nepieciešams visaptarošāks EFSA vadlīnijas, lai izvairītos no dublēšanās izvērtašanas procesā. Un visbeidzot, attiecībā uz dažu botānisko vielu un sastāvdaļu statusu un harmonizācijas trūkumu ir šī problēma jārisina, lai tā neradītu problēmas centralizētajā autorizācijas procedūrā. Un noslēgumam dod vārdu savam kolēģim atpakaļ. Jā, paldies, pav pavisam īsts pārskats par šo papildu ietekmes izvērtējumu un esam gatavi atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, ja jums tāda ir. Paldies! Grazie, vi ringraziamo per eh, questo. Paldies! Paldies par eh, jūsu interesanto prezentāciju par šo papildus izvērtējumu un vēlētos pateikties eh, gan komisijai, gan arī EFSA par viņu izteiktajiem komentāriem. Un tagad dodu vārdu Nikolson kungam, kurš ir referents Eiropas parlamentā par šo regulu par jaunajām, jaunajiem pārtikas produktiem. <clears throat> Paldies! Vispirms es atvainojos, ka nebi, neatradošajā zālē prezentācijas sākumā es piedalījos lauksaimniecības komitejas koordinatoru sēdē. Šī nedēļa tošām ir saspringta komiteja ziņā. Vēlētos izmantot šo iespēju un pateikties visiem tiem, kuri šodien mums iepazīstināja ar rezultātiem. Jau tika uzsvērti svarīgākie bažu momenti un gan ēnu gan ēnu referenti, gan arī kolēģi šajā komitejā arī ir uzsvēruši viņu interesējošos punktus. Pirms eh, varbūt izsaka savus komentārus, vēlētos eh, uzsvērt trīs momentus, kas parādījās šajā ietekmes novērtējumā. Šobrīd eh, parlamenta ziņojumā mēs esam piedāvājuši būtisku grozījumu. Pirmais - aptvērumu izmaiņas jo šobrīd regulas aptvērums nekādā gadījumā neuzlabo jauno pārtikas produktu definīciju. Kad eh, es runāju ar eh, iesaistītajām pusēm, tad viņi uzsvēra, ka šai interpretācijai un eh, definīcijai ir jābūt pilnīgi skaidrai, un tas šajā dokumentā nav. Nākamais par kategorizēšanu. Gan ražotāji, gan arī iesaistītās puses uzsver, cik svarīgs ir elastības princips, lai izvairītos no plaisām regulas aptvērumā. Es uzskatu, ka tieši divi inovatīvie produkti ir ļoti grūti akceptējami komisijas patreizējā priekšlikumā, jo tas neatbilst nekādai kategorizācijai. Par to pilnīgi noteikti būs um, turpmākas diskusijas un arī uh, darba grupās esam par to runājuši un domāju, kad arī turpināsim runāt par šo kategoriju tālāk pārskatīšanu. Un eh, mēs jau varam sagaidīt, ka parādīsies arī jauni pārtiks produkti ražotāju, eh, uz ražotāju lemtēm. Es eh, apsveicu to, ka komisija ir iestrādājusi arī datu citu ietekmes aizsardzību, un tomēr eh, vēlētos uzsvērt eh, piecu gadu periodu, ko ir ierosinājusi komisija. Vispirms, mums eh, ir kaut kas jādara par ražotāju izteiktajām bažām viņu datu aizsardzībā. Tāpat arī tā saucamie veselības paziņojumi uz jauno pārtiku. Un uh, um, tādi paziņojumi, kuri neatbilst jauno, jauno pārtiks produktu definīcijai. Un otrs atsauc uz eh, konfidencialitāti. Arī par to mums būs jādiskutē. Mēs eh, nedrīkstam iekļaut eh, ļoti būti, ražotājiem ļoti būtiskus datus ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu uh, uzturēta ražotāju un akadēmisko sfēru uh, saikne, un uh, kā tas uh, atsauksies uz šo jauno regulu, un visbeidzot uh, par uh, data termiņ, par termiņiem. Joprojām iesniegšanas procedūrā ir vesela virka neatrisinātu termiņu ziņā jautājumu, uh, mums vajadzēs niansētāk izvērēt, izvērtēt tās jomas, kuras varētu pakļaut varbūt striktākām vai konkrētākām, konkrētākiem termiņiem. Tas attiecās uz iesniegumu procesu un termiņiem. Un komisija varbūt varētu pārskatīt savu piedāvāto deviņu mēnešu periodu iesniegumu izskatīšanai. Tas varbūt man būtu viss, ko vēlējos pateikt, priekšsēdētāja kungs. Un tagad uh, uzklausīšu ēnu referentu un arī citu kolēģu teikto. Paldies! Grazie, James. Paldies, Džeimsam! Tad dod vārdu ēnu referentiem. Un pirmā pilāra jūsā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vēlētos pateikties arī komisijai un EFSA pārstāvjiem, kā arī visiem, kur ir piedalījušies šajā izvērtējumā. Kā jau šeit izskanēja, šis ir trešais sasaukums, kurā mēs par šo jautājumu runājam, un Eiropai beidzot ir jāpieņem lēmumu un jāuzliek tie uz papīru, jo pieredzes mums ir daudz. Pie tam eh, tas pats referents un arī ēnu referenti, kuri iepriekšējā sasaukumā strādāja pie šā jautājuma, strādās arī tagad. Pilnībā piekrīt Nikolsona kunga teiktajam. Vissvarīgākais šobrīd, konkrēt šobrīd, ir noteikti labākas definīcijas. Definīcija par jauno pārtiku. Nikolsona kungs to jau teica. Ja mēs nevienosimies par definīciju, tad mums būs tik liels juridiskais neskaidrību kompleks, ka diez vai mēs to varēsim atrisināt vēlāk. Jaunās tehnoloģijas. Un runājot arī par pārtiku no trešajām valstīm, es vēlētos priekšlikumā redzēt iekļaut daudz sīkāku uzskaitījumu. Prasības, kas tiek izvirzītas trešajās valstīs pārtiks ražotājiem, nevienmēr ir tik augstā līmenī kā Eiropā. Un e, pat, ja tās ir tikpat augstā līmenī, tad iespējams tās netiek izpildītas. Trešais Nikolsona kungs jau pieminēja datu aizsardzību. Arī šajā aspektā es e, piekrītu, ka viss vēl nav saskaidrots, e, saskaņots un akadēmisko aprindu zinātnesko institūtu iekļaušanu šajā darbā. Bieži vien eh, nav skaidrības, ko tad pētījuma rezultātā, kur pētījuma rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti. Un ir pat tādi pētniecības institūti, kuri jau par Eiropas eh, finansētiem projektiem par datu izsniegšanu prasa naudu. Un tas eh, nāk par sliktu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ir skaidrs, ka gan komisijai, gan arī atbildīgajai aģentūrai būs vairāk darba. Un e, kurš tad par to maksās? Protams, ir skaidrs, ka aģentūra par sniegtajiem pakalpojumiem prasīs samaksu, bet e, kāda būs šie, nu, šī nodeva, kam tā tiks pieprasīta? Nav skaidrības, kā visi šie svarīgie posmi savā starpā sāķējas. Nākamais uzskatu, ka EFSA ir jāizvirza un jāsagatavo pilnīgi skaidrs vadlīnijas. Pretējā gadījumā tas mums visiem būs eh, problēma avots. Arī ražotājiem ir jābūt skaidrībai, jo šobrīd tādas nav. Par citām regulām. par klonētiem lopiem, par to varbūt šobrīd nerunāsim, bet uh, kas varētu negatīvi ietekmēt visu tālāko procesu, ir tas, ka mums ir dažādas procedūras. Jaunā pārtika, jau šobrīd nav no skaidra definīcija, bet um, mums ir jāizstrādā tādi noteikumi, kas um, stātos spēkā vienlaicīgi ar citiem noteikumiem. Un man ir viens konkrēts jautājums. Uh, Jaunā pārtika, kur šobrīd ir eh, akceptēta un paralaista tirgū saskaņā ar 57. pantu. Vai tas būs tikai viens saraksts, vai būs vairāk apakšsaraksti? Un eh, vai, ja kāds produkts tiek iekļauts šajā sarakstā, būs sniegtas arī ziņas par tā ražotāju vai izplatītāju? Un uh, atļaujas, vai komisija ir paredzējusi tādu vai citādu veidu pārejas periodu dažādiem pārtiks produktiem. Galvenokārt tas attiecās uz piecu gadu datu aizsardzības ekskluzivitāti. Aukens kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Burtiski pāris vārdu par ietekmes novērtējumu. Zaļo politiskajā grupā mums joprojām ir saglabājusies pārliecība, ka jūs naudu liekat pirmajā vietā un patērētāju aizsardzību pat ne otrajā. Kāpēc eh, jums pirmajā vietā nevarētu būt cilvēki? Kāpēc tam vienmēr ir jābūt biznesam? Tas bija vispārīgs dabas komentārs, bet tagad par pašu komisijas priekšlikumu kā tādu. Manai politiskajai grupai ir vairākas piezīmes par klonēto pārtiku. Mēs eh, pieprasam, lai klonēti pārtiks produkti tiktu pilnībā izslēgti no regulas aptvēruma. Mums ir jādara viss iespējamais, lai papildus sanito, sanitārās jomas tiktu, normas tiktu pieprasītas eh, šīs regulas ietvērumā. Šobrīd eh, piemērotie noteikumi nav pietiekami. Un eh, šobrīd eh, tomēr ar noteikumiem pietiek, lai klonēta pārtika nenonāktu uz mūsu galdiem. Ja klonēta pārtika tiks izslēgta no aptvēruma, tad klonētu pārtiks produktu pārstrādāt, šo klonēto pārtiks produktu dažādas sastāvdaļas tomēr var nonākt uz mūsu galda. Par nanomateriāliem. Arī tur nav skaidrības, vai atsauce parādīsies etiķetē vai nē. Par, št, par sliekšņiem. Definīcijā runa iet par inženieru pārstrādātiem nanomateriāliem un um, šobrīd uh, nanodaļiņu izmērs ir atrunāts tādā līmenī, kas nevienam, kas nevienam nesniedz skaidrību par to, vai tas ir pareizais. Pie tām runa neiet tik daudz par atspoguļojumu etiķetē, cik par drošības un riska novērtējumiem. Pat EFS uzskata, ka 10% vajadzētu saglabāties sastāva ziņā. Ja tiks piemērots 15% slieksnes, tad eh, tiešām var parādīties risks, ka definīcijai cauri izskatīs vairākas nano daļiņas un to izmēri. Tas nozīmē, ka tādiem produktiem netiks piemērot striktāk riska novērtējuma kritērija. Jauno pārtiks produktu regulā mums tomēr vajadzētu pieturēties pie EFSAS piedāvātā sliekšņa. Un trešais jautājums ir par īstenošanas aktiem. Mēs nevaram pieļaut, ka īstenošanas akti lems paši par sevi, kā izskatīsies jauno pārtiku definīcija. Eiropas parlaments vienmēr ir iestājies par deleģētajiem aktiem, uh, runājot par, regulā, par regulas aptvērumu. Arī atjaunojot uh, Eiropas Savienības sagatavoto sarakstu, kāpēc tad jaunajiem pārtiks produktiem tiek piemēroti citi noteikumi, kā piemēram uh, enzīmiem, krāsvielām un citām pārtiks piedavām? 2008. gada komisijas uh, priekšlikumā, kurā parādījās uh, priekšlikumi jaunu pārtiks piedevu palaišanai tirgu ir strikti atrunāts ko un kā. Kāpēc tad šobrīd jūs no tā atsakaties? Paldies! Grazie, nonise. Liels paldies! Šķiet, ka citu runātāju nav. Nē, kļūdos, atvainojos, atvainojos, lūdzu. Paldies priekšādētāji. Gribu pateikties komisijai EPNI par um, šiem izvērtēšanas dienestiem, par prezentāciju un tā tālāk. Gribu padalīties savās bažās par ģēmo un klonētajām pārtikām, kas tagad ir pārtiks precēm, kas ir izņemta no šī eh, priekšlikumu. Mēs cerā, ceram, par to tomēr tiks kaut kas rakstīts, par to tad risināsim šo jautājumu atsevišķi. Uh, Tālāk tās bažas, ko izteica komisija, ilasīja ietekmes novērtējumu, un tur ir pāris lietu, kas manī rada bažas. Pirmām kārtām, kad runājam par tradicionāliem pārtiks produktiem no trešām valstīm un par attiecīgo drošas izmantošanas vēsturi pēdējos 25 gadus, tad mums vajadzēja tiešām precīzāku definīciju, ko tas nozīmē. Uh, nu, piemēram, komisija saņem datus no ražotājiem, kas vēl šādas tradicionālas pārtiks produktus laist tirgos, tad komisijai, kā tā pārliecināsies, ka šie dati ir uzticami, ka tie nav safabricēti, un tad, kas attiec uz šo vienkāršoto procedūru arī šeit, šķiet ir diezgan vāji formulēt kritēriju, un tā rezultātā varētu rasties iespēja arī pamatotiem iebildēm no dalību valstīm, un, nu, es domāju, ka šeit vajadzētu skaidrākas definīcijas, skaidrākas kritērijas. Cik tā saprotu, tad pilnvarojuma procedūra e, paredz to, ka pieteikumi vairs netiks sūtīti dalību valstu varas iestādēm, bet gan attiecīgajai komisijai, kas tad tos izplatīs dalību valstīm. Bet tad tas ir tā, ka vispirms iesniedz e, pieteikumus komisijai un pēc tam EPNI. Es saprotu, ka mērķis ir samazināt procedūrai vajadzīgo laiku, bet domāju, ka parasti lielākoties cilvēkiem ir vajadzīga arī nu, spēja paredzēt tālāko gaitu. Es nevēlos apšaubīt epnija ekspertīzi un tā tālāk, bet vai nav tā, ka dalību valstīm tomēr vajadzētu būt iesaistītām drošības izvēr un nekaitīgumu izvērtēšanu attiecībā uz jauniem pārtiks produktiem? It īpaši tajos gadījumos, kad mēs neesam pārliecināti, vai epnija un komisijai būs pietiekami daudz resursu, lai efektīvi tikt galā ar šādiem uh, Eh, pieteikumiem. Nu, tas arī pagaidām viss no manas puses. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs, lūdzu. Eh, pro. Paldies, es esmu eh, jauns deputāts, tikai vakar mani iecēla referenta lomā sociāliste. Uh, Jāsaka, man bija tikai tā, nu, provizoriski iespēja iepazīties ar ietekmes novērtējumu, lasīt to panakti. Un jāsaka, mani patiešām sabiedēja tas viss. Tieši tāpat kā biju sabijies pagājušajā gadā, kad lasīju PRM materiālu. Kas tas ir par priekšlikumu? Ja mums ir jāmaina definīcijas, lai skaidru un gaišu pateiktu, kas ietilpst aptvērumā un kas ne. Kā mēs varam ieņemt nostāju attiecībā šo priekšlikumu? Ja šeit tiek noteikts kaut kāds mākslīgs slieksnis 97. gads, un tad varbūt simtiem tūkstošu produktu, kas pēkšņi kļūtu par jauniem uh, pārtiks produktiem. Kā risināt šo jautājumu ar neskaidrību attiecībā uz centralizētās procedūras ietekmi? No vienas puses tiek runāts, ka būtiski pieaugs administratīvais sloks, bet no otras puses ir bailes, ka atsevišķi produkti, kas varētu būt riskanti, eh, varētu tāpat laikā nemaz neiet kļauties šajā aptvērumā. Esmu tiešām satrūcies. Bet, nu, es ceru, ka Nikolsona kungs manas bailes varēs pārvērst par laimi un lieliski attiecīgi sastrādāties ar ekspertu komandu. Paldies! Tālāk dosim vārdu padomus pārstāvim. Grazie, prezidente, par <clears throat> aver iz... Liels paldies, priekšādātāji! Ietverot šo darba kārtību, šo punktu savā darba kārtībā, es domāju, ka jūs kā parlaments esat parādījis, cik ļoti jūs interesē šī tēma. Un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi arī Itālijas prezidentūrai. Es turklāt gribu pateikties arī komisijai Eh, un īpaši gribu pateikties šīs komitejas referentam Džimam Nikolsonam par paveikto darbu, cenšoties gūt progresu eh, līdzsvaru rašanā. Mēs labi atceramies, kā īstenojās sarunas 2009. gadā. Toreiz pieredzētais mums ļāva daudz detalizētāk skatīt visu šo jautājumu, bet kā pakotne. Mēs domājam, ka ir ļoti labi, ka šīs debatas norisinās. Ņemot vērā arī Itālijas prezidentūras iestāšanos. Mēs turklāt ceram, ka vienošanos varēsim panākt pēc iespējas ātrāk starp iestādēm. Kas attiecas uz padomas darbu, Var jūs informēt, ka Grieķijas prezidentūra jau ir apsprieduši šo jautājumu vairāk kārt. Un tagad tas būs Itālijas prezidentūras ziņā tālāk definēt jautājumus, kam ir vajadzīgas turpmākas diskusijas un izpēta. sa galīgais saraksts ar jauniem pārtiks produktiem un nanomateriālu jautājums, jā, tie ir tie jautājumi, kas vēl jāskata. Mēs esam apņēmības pilni šo jaut šos jautājumus risināt tieši tā, kā tas nepieciešams, izmantojot attiecīgos piesardzības principus. Un tieši tā, kā tas nepieciešams šādā gadījumā. un varam jums apliecināt, ka mēs uzklausīsim visus viedokļus un idejas, arī tās, ko dzirdējām šodien šeit no šīs komitejas deputātiem. Esam pilnīgi apņēmušies rīkoties, vēlamies ar jums sadarboties visplašākajā mērogā Šī ir ārkārtīgi svarīga tēma. Paldies, priekšādātā. Paldies, saka priekšādātājs. Es nezinu, vai eksperti vēlas tagad kaut ko vēl piemetināt. Ja atbildēt uz kādiem jautājumiem. Nē, šķiet, ka nē. Nu, tad tādā gadījumā vispirms došu vārdu komisijas pārstāvam, pēc tam referentam debašu noslēgšanai. Paldies priekšādātāji un liels paldies arī par šo ļoti mm, pamatīgo un svarīgo diskusiju par definīciju runājot. Protams, ka komisijas mērķis nebija šeit eh, iekļaut jauno pārtiks produktu sarakstā lietas, kas tur nav bijušas iepriekš. Uh, Es teicu, ka tas drīzāk, eh, uz ko balstījāmies, bija samierināšanās procesā gūtie rezultāti. Vēlējāmies galvenokārt precizēt definīciju un padarīt to tādu, kas nāktu par labu gan patērētājiem, gan uzņēmējiem, nodrošinot juridisko drošību un tā, lai viņi varētu saprast, kas ir jauns un kas nē. Tātad mērķis pilnīgi noteikti nebija retrospektīvi iekļaut šajā sarakstā kādu pārtiks produktu, kas pirms tam par jaunu produktu nav ticis uzskatīts, bet drīzāk precizēt kategorijas. Nu, ļaujiet man jums dot vienu piemēru saskaņā ar pašreizējo regulējumu, piemēram, proteīni, kas gūti no insektiem, tiek uzskatīti par jauniem pārtiks produktiem, bet pats insekts nē. Un te nav nekādas loģikas. Un tas tā, bet tas viss ir tāpēc, ka pašreizajā regulējumā kategorija definīcijas paredz, ka, lūk, sastāvdaļas, kas gūtas no kaut kā. Uh, Nu, tad, tad tas redzam, ka tikko mēs sākam detalizēt aprakstīt kādu kategoriju, jūs iekļūstat tādā palākajā zonā, kur tas viss kļūst neskaidrs. Un tāpēc e, vēlējāmies atbalstot likumdevēja vēlmes šeit visu precizēt. Un mēs pilnīgi noteikti esam gatavi arī tālāk palīdzēt izprast apvērumu gan patērētājiem, kas vēlas saņemt informāciju un kas vēlas ēst nekaitīgus pārtiks produktus, gan arī uzņēmumiem. Kas attiec uz sarakstu? Jā, tur būs viens vienots saraksts. Un jāsaka, ka šodien ļoti daudziem pārtiks produktiem pastāv attiecīgi ekvivalenti. E, jūs redzēsiet, ka tajā brīdī, kad tiek pie, iesniegt pieprasījumi, tad, e, lūk, ir šis e, analogs pēc būtības sistēma, un tāpēc būtu tikai loģiski veidot vienotu sarakstu un iepriekš apstiprinātos pārtikus uzskatīt par ģeneriskiem, ja vispārīgiem produktiem. Tas nāktu par labu patērētājiem un arī atvieglot visu šo ļoti sarežģīto uh, analogu pēc būtības sistēmu. Es turklāt varu apliecināt šīs komitejas deputātiem, ka pārtikas klonēšana ir izslēgta no šī priekšlikuma, tāpēc, ka tajā brīdī, kad to izstrādājam, ka pārtika klonēšanai tika skatīta atsevišķā tiesību aktā priekšlikumā. Protams, ja šis atsevišķai tiesību akts netiks pieņemts vienlaicīgi ar šo tiesības aktu, tad mums vajadzētu pārtiku no klonētiem produktiem tomēr iekļaut šajā uh, direktīvā, lai nebūtu juridisks tukšums. Es saprotu, ka viņi neseņems autorizāciju, jā, bet ir svarīgi viņu tomēr šeit pakļaut. Um, pakļaut autorizācijai, kamēr nav pieņemts atsevišķi tiesībāks. Ģēmo vienmēr ir bijis izslēgts no šī aptvēruma šajā regulā, un tā tas arī būs, jo tiem paredzēts atsevišķi tiesībāks par nano runājot. Mēs uzskatām, ka būtu gan patērēta informācijas labā, gan uzņēmuma labā iekļaut atsauci uz pašreizējo definīciju pat ja tas tā pastāv pagaidām marķēšanas nolūkiem, jo tas ir tā ļoti tehniska un zinātniska, un to tāpēc tā brīvi mainīt nevaram. Tā jau tas ir ar šīm nanodaļiņām, tāpēc mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi nevis veidot kaut kādu atsevišķu definīciju, lūk, vienam sektoram, pārtikas sektoram, kas tad, eh, nu, pakļautos šais, šīs regulas eh, noteikumiem, bet drīzāk veidot tehniski vienotu uh, definīciju. Nu, protams, ja pastāv nelielas tehniskas atšķirības, tad varam uz tām paraudzīties, bet tai jābūt gan skaidrai, gan patērētājiem, gan arī zin uzņēmumiem. Protams, ka dalību valstu eksperti, tieši tā kā Epnija iepriekš skaidroja, joprojām būs vajadzīga. Tas jāpatur prātā tas attiecas gan uz šo, gan arī uz citiem dokumentiem, pie strādā EPNI ciešā sadarbībā ar dalību valstu aģentūrām. Runājot par norādēm par, ar, par ietekmu uz veselību, es domāju, šai kontaktā ir svarīgi atcerēties, ka te arī ir atsevišķi tiesību akti, tiesību akti, kas uh, paredz to, vai drīkst uz marķējumu likt informāciju, lūk, ka produkts nāk par labu sirdī, vai tas aizskavē kādas slimības iešanas no tā tālāk. Šie tiesību akti ir piemērojami jebkuriem pārtiks produktiem. Un tas nav attiecināts atsevišķi tieši uz jauniem produktiem. Un tāpēc ir svarīgi, ka šīs tiesība akts pastāv atsevišķi. Un tajos gadījumos, kad ir kāds jauns pārtiks produkts, tad ir svarīgi zināt, ka šeit runāts par pārtikas nekaitīgu, šī produkta nepār, nekaitīgumu, nevis par norādēm uz marķējumu. Te ir milzīga atšķirība. Protams, ka šie jautājumi var būt savā starpā saistīti, bet pirms šāds vispār, šāda norāda par ietekmi zilību tiek sniegta, vispirms jāpārliecinās, ka produkts ir nekaitīgs. Šie soļi nebūt, var not, tikt veikt paralēli, bet, nu, tam tā nav jābūt obligāti. Es domāju, ka mēs varam būt viensprāti šai ziņā, jo galvenais taču gal galā ir um, pārtiks nekaitīgumu nodrošināšana. Gribu pateikties par šīm ļoti liederīgajām debatēm un, protams, ka mēs turpināsim sadarbību uh, gan ar padomu, gan ar jums, ar parlamentu. Uh, tā, lai rezultātā nonāktu pie, eh, nu, laba rezultāta. Varbūt beigās pat nonāksim pie vienošanās, nu, kas tad to lai zina, jo darbs katrā ziņā ir ieguldīts pamatīgs. Liels paldies, saka priekšādātājs, paldies komisijai, tālāk došu vārdu noslēdzošajām eh, komentāriem mūsu referentam Nikolsonu kungam. Paldies priekšsarētāji, paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Manuprāt, tās ir bijušas ļoti noderīgas. Mums ir labs pamats būtiski virzīties uz priekšu. Turpinājumā ļaujiet man apliecināt jums, ka vismaz attiecībā uz sevi varu teikt, ka e, es šeit skatīšu jaunus pārtiks jautājumu, nevis klonēšanas jautājumu. Es neplānoju iesaistīties tajās debatēs. Tas ir pagājis, jau izdarīts, tā ir cita joma cik vien drīz iespējams informēšu par plānoto laika grafiku saistībā ar šo ziņojumu, un 7. oktobrs tad ir pašreiz plānotais termiņš skatīšanai. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs. Tātad eh, pirms pirms eh, beidzam priekšpusdienas. 14.45. kobilde šeit eh, pie ieejas. Tiekamies vēlāk.